Okay, everybody. Dāmas un kungi, sveicu jūs sanāksmē, vēlējos jūs lūgt visus ieņemt savas vietas, jo, protams, mums kā parasti ir diezgan plaša darba kārtība. Domāju, ka man nevajadzētu jūs iepazīstināt ar runātājiem. Es nedomāju, ka man vajadzētu tagad uh, daudz detaļās ieslīgt ievadvārdos. Šodien mums ir atklāta uzklausīšana un kāda izskatīsies programma. Mēs no sākuma uzklausīsim eh, runātājus no valstu iestādēm, eh, no lielo korporatīvo patērētāju organizācijām. Mēs uzklausīsim visus uzaicinātos runātājus, pēc tam būs jautājumu un atbilžu eh, sesija, kurā deputāti varēs iesaistīties diskusijās. Es esmu eh, dzirdējis, ka Žojē kungam pirmajam runātājam ir jādodas nedaudz ātrāk projām, tādēļ mēs varbūt uzdosim no sākuma um, jautājumus tieši viņam. Un eh, pēc tam pārējie kolēģi varēs atbildēt vēlāk. Mēs eh, esam arī tā pieraduši, ka uzklausīšana beigās izsakās referents. Šoreiz tas būs Werners Langens, kas ir sastādījis ziņojumu par atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Es lūgtu kolēģus eh, ievērot sev atvēlēto laiku, savādāk nebūs laika uzdot jautājumus. Un, nu, tas ir eh, ļoti īstenībā vienkārši veids, kā saniknot mūsu deputātus, ja viņiem nav laika uzdot jautājumus. Un lūdzu centieties nerunāt pārāk ātri, jo savādāk tulkiem būs. Uh, uh, grūti jūs iztūkot, un tas prasīs vairāk laika, jo man būs jūs jāpārtrauc un jālūdz runāt lēnāk. Tātad pirmais ir Žāns Pieržojē kungs. Viņš vada Eiropas vērtspapīra novērtēšanas komiteju. Uh, un viņš darbojas arī pastāvīgā post-trading komitejā. Žojiekungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, paldies par jūsu ievadvārdiem. Centīšos izteikties ļoti eh, lakoniski un eh, par būtību eh, runāšu franču valodā. Un centīšos izteikties pēc iespējas konsekventāk. Dāmas un kungi. Eh, tad, kad Londonā norisinājās G20 eh, samits, mēs runājām par šodienas tēmatu, bet eh, visai maz. Tālāk, pagājušā gada septembrī Pitsburgā G20 veica zināmu standartizāciju, runājot par atvasinātajiem finanšu instrumentiem, un tai ir jābūt vienai no prioritātēm atvērtu līgumu tirgu. Es domāju, ka tagad ir uh, tāda kopīga vēlēšanās izstrādāt nevien principus, bet arī darboties, balstoties uz aktivitātēm. Es uzskatu, ka mūsu veiktais darbs, kas uh, nodir, norisinās uh, sadarbojoties ar padomu un komisiju, drīz nesīs uh, cerētos augļus un tie rezultēsies konkrētās visai Eiropas normās. Man ir patiešām liels gandarījums, ka es šodien varu piedalīties diskusijās ar Langena kungu. Esmu pateicīgs par viņu izstrādāto ziņojumu. Viņš ir ļoti labi konkretizējis būtiskākos principus un ir izstrādājis konkrētus priekšlikumus, kā varētu labāk uh, strādāt tirgus regulējošās, tirgu regulējošās iestrādes. Un mēs arī sadarbojāmies ar viņu vērtspapīru komitejas ietvaros. Ko mēs vēlamies panākt? Situācija ir visai vienkārša. Ja kāds spēlētājs izkrīt no aprites, tad mums ir nepieciešams viņu aizvietot. Piemēram, ja ir ugunsgrēks, tad mums ir nepieciešams ugunsdrošas durvis, kas aizkrīt ciemos, tad, kad izplatās liesmas. Ja mēs runājam ekonomikas terminos, mums ir jānodrošina stabilitāte, lai netiktu apdraudāts visas struktūras otrām kārtām. Caurskatāmība var uh, garantēt labāku tirgus funkcionalitāti un stabilitāti. Tieši tādēļ mēs vēlējāmies atspoguļot to, kas līdz šim netika pietiekami plaši apspriests, proti, e, kurš konkrētu produktu iegādājas un kāda cena par to tiek maksāta. Līdz šim šādas transakcijas tirgojos nebija pietiekami caurskatāmas. Kā mēs varētu rīkoties? Ir trīs pieejas, vismaz manuprāt. Pirmām kārtām normas, otrām kārtām eh, standartizācija, tālāk mieskaits un reģistrācija. Pirmām kārtām pievērsīšos normām. Ja tiek izstrādāts konkrēts standarts, tad arī mieskaits norisinās vienkāršāk. Līdz ar to pirmām kārtām ir jāizveido konkrēts formāts, kas var uh, palīdzēt nieskaitu procedūru veikt pēc iespējas vienkāršāk. Mēs, protams, zinām, ka ne jau visus produktus ir iespējams standartizēt, bet eh, tas nekādā veidā neapgrūtina mūs nospraust pietiekami ambiciozus mērķus tālāk par eh, mieskaitu runājot atbildīgās iestādes, eh, tātad neieskaita iestādes īstenībā ir šīs te ugunsdrošās durvis. Man nevajadzētu atkārtoties un pieminēt to, cik šīs iestādes ir nozīmīgas, bet pārvaldot dažādus riskus, tās um, noteikti ieņem nozīmīgu lomu šajā kopīgajā hierarhijā. Ir jāparedz konkrēti pasākumi, tādēļ CESAR paredz izveidot ambiciozus standartus, kā regulēt šīs mieskaita iestādes. Es domāju, e, ka šīs izstādes varētu regulēt līdzīgi kā dažādas kredītiestādes. Nu, tas varbūt ir mans personiskais viedoklis, bet uh, e, e, mieskaita iestādē ir jāatrodas tajā valūtas zonā, uh, kurā norisinās transakcijas, lai tā varētu arī izpētīt likviditātes principus un varētu arī vērsties pie centrālās bankas, kas ir pēdējās instances kreditors. Protams, ir jābūt konkrētām prasībām pret bankām, kā ir veicamas uh, transakcijas, kā norisinās mieskaits, ir jābūt arī paredzētai uh, mieskaita prēmijai. Uh, Par to spriež banku regulātoru Bāzēlas komitejā. Protams, visu nav iespējams uh, standartizēt, un uh, tas pats attiecas arī uz mieskaita iestādēm. Varbūt, ka pat šāda automātiska standartizācija visās jomās nav vēlama. Ir daži produkti, kas ir nu, tik eksotiski, ka tos pat nevar uh, ielikt nevienā konkrētā kategorijā. Līdz ar to mieskaita iestādēm būtu grūti pārvaldīt risku Trešām kārtām reģistrācija. Grieķijas valsts parāds, krīze šajā valstī mums norādīja, ka nav normāli nav normāli, nav pieļaujama tāda situācija, ka konkrēti iestādi mūs neinformē par transakcijām tirgu. Es domāju, šeit ir jārunā par Eiropas suverenitāti un uh, tirgus uzraudzības efektivitāti. Mēs esam runājuši par to, ka ir jāizveido dažādu tirzniecības transakciju reģistrs, kas ļautu mums uh, izveidot kopie, kopainu par visu iesaistīto pušu uh, atbildības daļu, tirgojoties ar atšķirīgiem produktiem. Līdz ar to makro uzraudzību, tirgojoties ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem, būtu konkrēti regulēta. Un tādā veidā varētu izvairīties no spekulatīviem darījumiem tirgu un tos būtu iespējams ātrāk atklāt. Es atbalstīšu šādu pieeju un būtu jauki, e, ja mēs balstītos uz finanšu tirgu direktīvu, tātad MIFID direktīvu, uh, mēs varētu noteikt arī konkrētas normas attiecībā uz regulatorajām iestādēm, bet tas būtu pārāk sarežģīti, ir 27 dažādas regulatīvās iestādes, un tad ir jāapkopā visa informācija, līdz ar to varbūt būtu prātīgāk. Apkopot šo informāciju atšķirīgos reģistros, uh, un, ja nepieciešams, tad tirgus spēlētāji varētu saņemt sev nepieciešamo informāciju par tām transakcijām, kas ir notikušas konkrētā laika brīdī. Tas varētu garantēt arī tīrdzniecības aktivitāšu caurskatāmību. Šīm iestādēm vajadzētu izveidot kopīgu reģistru, to varētu izveidot uh, starptautiskā līmenī, lai būtu labs pārskats par visu pasaules tirzniecību. Un ir vēl kāda hipotēze, ka šeit varētu izveidot tādu vairāku posmu pieeju, ņemot vērā suverenitāti. Ja vietējā regulātorā iestāde pieprasa šo informāciju, tā nekavējoties tiek sniegta, ir vairākas pieejas un, protams, vajadzētu parūpēties par vienkāršāks pieejas izveidošana. Ja būtu viens vienīgs reģistrs, tas, protams, mūsu dzīvi atvieglotu, bet tas nozīmētu, ka uh, eh, regulātori iestādēm būtu piekļuve eh, šiem datiem. Ja šāds vienots reģistrs netiks izveidots, ir jāizveido atšķirīgi reģistri, kas būtu orientēti vai nu uz ieguldījumiem, vai ir paredzēta iespēja šo reģistru izvietot kādā trešajā valstī. Tā tad informācija par Eiropas finanšu transakcijām tiktu uzglabāta kādā vietā, iestādē, kas atrastos ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Nu, nezinu, man tas nešķiet, nešķiet pārāk veiksmīgi. Tad atkal vajadzētu uzsākt debatas par to, lai šī iestāde noteikti ievērotu Eiropas Savienības likumdošanu. Nu, tāda ir mūsu darba programma attiecībā uz mīnieskaitu, uz reģistrāciju un, e, ja mēs sekosim tiem mērķiem, ko nospraudām G20 tikšanās laikā, tad varēs panākt uh, sarunu virzību uz priekšu. Mēs runājam par atvasinātajiem finanšu produktiem un, protams, e, par to ir jāveic diskusijas tādā organizētā veidā. Protams, eh, mēs tos kā secinājums varētu pievienot eh, dažādiem priekšlikumiem, kas ir izstrādāti, lai varētu cīnīties pret ekonomisko krīzi. Es vēlējos teikt, ka eh, Langena kungs un citi parlamentārieši velta savu uzmanību tādiem tematiem, kas līdz šim nebija pietiekami plaši apspriest. Pirmām kārtām runājot par Eiropas vērtspapīru un tirgu iestādi, jeb ESMA. Uh, Esmai ir jāuzrauga e, paneiropas vai Eiropas Savienības infrastruktūras. Esma un Eiropas banku iestādes kopā ar Eiropas centrālo banku varētu pieļaut e, konkrētu miestāžu iestāžu darbību un uzraudzīt eh, pārobežu transakcijas, bet es domāju, ka ESMA noteikti neveiks uzraudzības funkcijas ikdienā. Ir jābūt ļoti ciešai saiknei ar eh, nacionāliem regulātoriem. Priekšsēdētājs kundze saka, jūs esat jau uh, pārsniedzis savu runāšanas laiku. Nu, man ir tikai viens uh, secinājums, saka Žojē kungs. Tā tad ir jāparūpējas par to, lai ESMA uzrauga visus finanšu institūtus un e, akcenti ir jāsaliek pareizā veidā, lai tas iestādes, kas nav tikai finanšu iestādes, arī tiktu uzraudzītas. Ņemot vērā mieskaita iestādes, mēs varētu pārstrādāt arī direktīvu cīņai pret spekulācijām. Ir jānorāda, ka šeit nedrīkst notikt tādas slepeni darījumi. Uh, Paldies, saka priekšsēdētāja. Ar, ar runām oriģinālajā tekstu versijā jūs varat iepazīties arī rakstiskā veidā, tātad jūs vēlaties iepazīties ar kaut ko, ko jūs varbūt nedzirdējāt, vai arī es žojie kungu pārtrauc pārāk ātri, lai mēs varētu iekļauties savā grafikā. Jūs varat ar to iepazīties franču valodā. Nākamais uzstāsies Henriks Polsons Viņš ir atbildīgs par Eiropas atvasinātiem finanšu instrumentiem Nasdaq OMN. Lūdzu, jums vārds. Madam Chair, um, honorable members. Priekšsēdētājs kundze, eh, godātie parlamenta deputāti Langenkungs. Liels paldies, ka uzaicinājāt mani izteikties eh, par to, kādas liels pārmaiņas notiek mieskaita iestādēs. Es esmu Henriks Paulsons, strādājos Nasdaq OMX, esmu atbildīgs par Eiropas finanšu instrumentiem. Nasdaq ir eh, tāda kā interneta birža, mēs sadarbojamies ar tirgiem visās pasaules valstīs, ir apmēram 70 tirgi 50 valstīs. Visu savu karjeru esmu veltījis atvasinātajiem finanšu instrumentiem, esmu strādājis gan biržās, gan arī mieskaita iestādēs. Jāņem vērā, ka tas ir patiešām fantastisks instruments, tas ir nepieciešams, lai modernā ekonomika varētu darboties nevainojami. Bet Nu, man ar nožēlu jāatzīst, ka ir viens, bet mums ir arī vairāk uzmanības jāpievērš regulācijai un risku pārvaldībai. 2008. gada finanšu krīze mums ļoti skaidri ļāva saprast, ka atvasinātie instrumenti var ļaut labāk pārvaldīt riskus un um, var izvair ļaut izvairīties no nepatīkamām situācijām. Tirgu iesaistīties spēlētāji, bankas, uh, fondu biržas, mieskaita iestādes kopīgi ar politiķiem un regulātoriem, viņiem ir jāspēr uh, nepieciešamie soļi, lai varētu samazināt riskus, uh, kas pastāv ārpus biržu uh, atvasināto finanšu instrumentu tirgu. Es vēlos pateikt, ka G20 secinājumi patiešām uh, bija tāds ļoti nopietns vēstījums, un es varu teikt uh, tā, tātad standartizētie atvasināto finanšu instrumentu līgumi ir eh, jānoslēdz vai nu no elektroniskā vidē vai savādāk, un līdz 2012. gadam eh, visam ir jātiek standartizētam, un eh, par līgumiem ir jāziņo atbildīgajām iestādēm, un līgumi, kas neatbilst visām normām, ir jāpakļauj stingrākiem kapitāla noteikumiem. Uh, Un tas ir ļoti nozīmīgs paziņojums, tātad es citēju no G20 secinājumiem, un mēs eh, centīsimies iedzīvināt G20 principus realitātē. Tas būs patiešām nozīmīgs solis, solis lai varētu stabilizēt finanšu tirgus un palīdzēt atgūties Eiropas tautsēmniecībai. Eh, Biržas un. Uh, Mieskaita starpnieku iestādes mēģina radīt stabilus finanšu tirgus. Krīzes laikā šīs iestādes bija visai elastīgas un varēja pastāvēt pretī dažādiem izaicinājumiem. Mums ir jānodrošina piekļuvu finansējumam visiem investoriem un ir jāizveido caurskatām un stabili tirgi. kādi ir uh, centralizēta mieskaita ieguvumi. Mēs runājam par efektīvu un uh, riska samazināšanu. Mieskaita uh, e, starpnieku iestādēs ir. Uh, pircēji, ir pārdevēji, un šī iestāde darbojas kā starpnieks starp abām pusēm un palīdz samazināt risku abām pusēm, kāds varētu gadīties zaudējumu situācijā. Ja mēs runājam par vispārīgo tirgus struktūru, šādas iestādes atrodas daudz labākā situācijā nekā citas starpnieku iestādes, lai varētu izvērtēt riskus, kas saistīti ar šiem atvasinātajiem instrumentiem. Un eh, šīs eh, mijas tāds starpnieku iestādes ir veidotas, lai varētu samazināt visus iespējamos riskus. Es vēlējos eh, pateikt, kādēļ eh, šīs iestādes ir tik eh, labi piemērotas riska pārvaldības veikšanai. Pirmām kārtām darījuma starpnieku iestādes, jeb uh, CCP, uh, izvērtē dažādus riskus un uh, mieskait iestādēm vienmēr ir jādomā par riska pārvaldību kā par pirmo postulātu pret katru ir jātiec vienlīdzīgi, nedrīkst uh, pieļaut nekādas atkāpes attiecībā pret lielākiem klientiem, jūsu kaimiņu, mazākiem klientiem un tā tālāk. Visi ir vienlīdzīgi. Un, ja ir riskants situācijas, tad ir jābeidz darījums. Un um, mieskaita iestādēm ir jādarbojas nekavējoties, ja ir pat mazākās aizdomas par to, ka ir notikusi kāda kļūme. Un Tas īstenībā ir viens no lielākajiem uh, CCP ieguldījumiem, tātad disciplināts uh, riska pārvaldības ietvars. Otram kārtām darījums starpnieku iestādes uh, ļauj uh, sadarboties tieši ar vienu starpnieku. Kādreiz šeit bija neskaitāmas uh, transakcijas ar vairākiem starpniekiem, un pateicoties šādai darījumu starpnieku iestādēji, uh, ir darījums tātad viens pret vienu, viens pircējs, viens pārdevējs. Trešām kārtām, uh, kas raksturo šo starpnieku iestādi? E, mieskaita iestādes nekad neizstrādā pozīcijas un e, nevērtē iespējamo tirgus risku. Ja, piemēram, starpnieku iestādei ir uh, uzlikta šāda atbildība, jau uz to ir ticis izdarīts spiediens, tad tā ir nekavētos jāslēdz. Eh, tās ir raksturīgās eh, mieskaita darījuma starpnieku iestāžu iezīmes, un tieši pateicoties šīm iezīmēm, eh, šīs iestādes ir daudz spēcīgākas nekā divpusējs mieskaits. Protams, es šeit slavēju mieskaities tādas, un es esmu to darījis jau kādu laiku, bet tajā pašā laikā mēs atzīstam, ka mieskait darījums starpnieku iestādes nevar darboties pilnīgi ar visiem produktiem. Ir, piemēram, tādi atvasinātie produkti, kas ir ļoti sarežģīti, kur tirdzniecība nozīmē augstu risku, vai arī tie tiek izmantot retāk eh, šāda veida atvasinātie instrumenti nevar tikt ieskaitīti eh, ar starpnieku iestāžu palīdzību. Tomēr CCP eh, var sniegt savu ieguldījumu ļoti lielā tirgus daļā, bet visas problēmas atrisināt šādā veidā nav iespējams. Ja tiek tirgoti šie atvasinātie finanšu instrumenti, ir jāapzinās, ka starpnieku iestādes tiek ļoti labi regulētas. Un jauna pan-Eiropas regulācija šādām iestādēm ir nepieciešama kā jaunas likumdošanas sastāvdaļa. Ir jāuzlabo arī spēles noteikumi starpnieku iestāžu darbībai Eiropas Savienībā. Tādēļ mēs augstu vērtējam gaidāmo regulu, kas attieksies uz CCP uzraudzību. Tātad tas uzlabos viskopīgo situāciju Eiropā. Un vēl Vēlējos uzsvērt kādu faktu, proti, ko vajadzētu regulēt šajās starpnieku iestādēs. Protams, mēs varētu runāt par daudzām detaļām, bet es izgaismošu tikai vienu. Mums ir jāpadomā, ka to loma nākotnē ir ļoti nozīmīga, lai varētu garantēt, ka nerodas nekādi konflikti risku pārvaldībā un ir jāgarantē, lai CCP varētu darboties autonomi, ja šāda situācija uh, izriet. Also the exchange. Tālāk par biržām arī tās var spēlēt ļoti nozīmīgu lomu, lai uzlabotu kopīgo stabilitāti tirgū. Mēs runājam arī par cenu veidošanas caurskatāmību, kas eh, varētu jau drīz ļaut just eh, stabilāks finanšu sistēmas ieguvumus. Mēs domājam par uh, eh, tīrzniecību, kas notiek biržā, transakcijas ir jādara ekonomiskā un arī ļoti efektīvā veidā, ir jāgarantē caurskatāmība visiem izmantotājiem. Un papildus uh, eh, tīrzniecība biržās nozīmē uh, neitrālu un atklātu piekļuvu tirgumu, un tas ir ļoti būtiski, runājot arī par uh, to, ka tieši tagad piedzīvojam krīzi, tirgiem ir jābūt atklātiem un pieejamiem. And now a short note. Un tagad uh, uh daži vārdi par korporatīvajiem. And they do need some specific treatment. Korporatīvajiem uh, lietotājiem uh, pret tiem ir jātiecas atšķirīgi un uh, ir jābūt īpašām operātiem, īpašiem mehānismiem, kā strādāt tieši ar šādiem korporatīvajiem lietotājiem. Un jāatzīmē. Ja ka sistēmiskie riski nav jāvērtē pēc tā, kā kāds ir izmantojis atvasinātos instrumentus. Jāņem vērā, ka atvasinātos instrumentus var izmantot ļoti daudzos un sarežģītos veidos, un praksē izsekot um, šīm dažādajām līnijām būtu ļoti grūti, kur nu vēl to visu uzraudzīt. Kā varētu izvērtēt iespējamos sistēmiskos riskus, ir jādomā par eh, transakciju apjomu, par transakciju lielumu, neskatoties uz eh, attiecīgā uzņēmuma eh, darbības profilu. Protams, centrālajām mieskaitam ir jātiek izmantotam un uh, šie korporatīvie uh, gala lietotāji to varētu izmantot. Visbeidzot, es redzu, ka man vairs nav daudz laika palicis runāšanai, tātad īsts secinājums atvasinātie finanšu instrumenti bija krīzes uh, pašā vidū, pašā krīzes sirdī. Tādēļ mums vajadzētu samazināt riskus, runājot arī par ārpus biržas atvesinātajiem instrumentiem. Ir jāpārskata regulējums un ir jārada veiksmīgāk stimulu tirgu, lai varētu uzlabot tirzniecības stabilitāti. Mieskaita iestādēs, biržās un eh, citās finanšu iestādēs ir um, jāuzņemas labāk risku pārvaldība, lai tirgus varētu izveidot stabilāks un paredzamāks nākotnē. Un vis Visbeidzot, riska pārvaldība mums ir pierādījis, ka mēs cenšamies noķert melnu kaķi tumšā istabā, bet eh, jāņem vērā, ka eh, šo iestāžu darbību nākotnē, to darbības pilnveidošana neļaus mums šo kaķi noķert uzreiz, bet uh, tas mums atļaus iedegt gaismu istabā, un ja ir ieslēgta gaisma, tad kaķi noķert ir daudz vieglāk. Paldies, paldies, turpin priekšsēdētāji. Uh, Es zinu, ka ir ļoti grūti ievērot jums atvēlto laiku. Tagad uzstāsies uh, divi runātāji. Tā tad mums ir uh, katram apmēram uh, septiņas minūtes, ko izteikties. Pirmā būs Bājas Māstera, kas uh, pārstāv JP Morgan Lūdzu. Uh, Cienījamie deputāti, priekšsēdētājs kundze, es pateicos par um, šo uzaicinājumu. Es strādāju JP Morgan, un man jau ir 20 gadu liela pieredze jomā. Protams, ka atpusinātie vērtspapīri ir izmantot krīzes laikā. Tā kā mums visiem, gan uh, tirgus dalībniekiem, gan politikas veidotājiem, ir jāgūst uh, patiesās mācības no tā, kas notika. Bet jāatcerās, uh, ka šie vērtspapīri uh, Eh, palīdz eh, pārvaldīt un samazināt risku. Un tādēļ es eh, vēlētos piezīmēt dažus jautājumus, kas ir centrāli svarīgi. Pirmkārt, jau tie ir mieskaita sistēmu pastāvēšana un regulātori. Es vēlētos runāt arī par spekulācijām tirgu, runājot par mieskaitu. E, centrālais mieskaits ārpus biržas instrumentiem ir svarīgi globālajā finanšu sistēmā, un tie ir jāuzrauga. Taču ir jāņem vērā divi faktori. Pirmais, ne visi ārpus biržas e, tirdzniecības dalībnieki ir spējīgi veikt mieskaitu. skaitu Un, ja eh, viņas pieks, tiks spiesti to darīt, tad eh, tas var izraisīt lielas izmaiņas, un viņi nespēs pārvaldīt risku. Ne visi atvasinātie instrumenti ir pakļaujami eh, mieskaitam, un tas var tik droši izdarīts tikai tad, ja tie ir pietiekami uh, likvīdi. Eh, tā kā ir jāprasma ieskaits eh, sistēmiskām finanšu institūcijām, īpaši, ja viņu eh, neveiksme var destabilizēt finanšu uh, tirgu, bet tas nebūtu jādara uh, gala lietotāju līmenī, ja viņi šādu risku nerada. Kas attiec uz to, kas būtu jāpakļauj ieskaitam? Uh, Mēs gal galā uh, atceramies galveno mērķi, tas ir samazināt risku un savstarpējo saistību uh, starp sistēmiskajām uh, um, atvasināto vērtspapīru iestādēm. Runājot par šiem uh, vērtspapīra tirgiem, tie ir uh, elastīgi. Uh, bet ir nepieciešams e, veikt zināmu standartizāciju, lai radītu e, būtiskus e, stimulus, lai varētu uzraudzīt šos konceptus. Es vēlētos runāt par interoperabilitāti šajos tirgos. Piemēram, ja mēs runājam par akciju tirgiem, tad šeit šis tirgus ir vērsts eh, uz peļņas gūšanu, eh, bet atrasināto instrumentu tirgus ir savādāks. Tas ir vērsts uz risku samazināšanu. Un, eh, protams, ka dažādām ieskait starpnieku iestādēm būs dažādi principi, kā var noteikt vai kā izmantot šos vērtspapīrus vai instrumentus, lai samazinātu risku. Atgriežoties pie stīmuliem, tie ir ļoti svarīgi, lai uh, nodrošinātu uh, vairāk šo instrumentu novirzīšanu uz mieskaits starpnieku iestādēm. Uh, taču kādēļ ir vajadzīgs noteikti lielāks kapitāla izmaksas attiecīgiem uh, kontraktiem, ir jāatcerās, ka tikai apusējs mieskaits var nodrošināt riska samazinājumu, un tas arī ir jāņem vērā noteiktās kapitāla aprēķinos. Šie jautājumi e, tiks e, izskatīti Karas kunga ziņojumā par KPD 4. Mums ir jāskatās, e, lai pārvaldība ieskait starpnieku iestādēm tiktu atbilstoši nodrošināta. Tie, kas nodrošina finanšu resursus un ļauj uh, starpnieku iestādēm darboties, darboties ir uh, Eiropas smieskai sapnieku iestāžu komiteju. Un uh, tie, kas uh, paļaujas uz šo iestāžu uh, profesionālo darbību, faktiski paši tiek it kā atbrīvot no riska rūpēties paši par savu finanšu risku. Uh, Mums ir jācenšas palielināt caurskatāmību un atklātību, uzraugot sistēmiskos riskus, lai nodrošinātu labi funkcionējošu tirgu visiem tā lietotājiem. Taču eh, caurskatāmība un atklātība ir, nedrīkst būt pašmērķis. Tai ir jābūt uh, tā kalibrētā, lai tā sasniegtu pēc iespējas plašāks mērķis, ieskaitot, ieskaitot to, lai tā nodrošinātu likviditāti. Vērtspapīriem, protams, arī atvesinātājiem ir jāieņem savu vietu tirgu, bet riska pārvaldībā, jebkurā gadījumā eh, strādājot ar šādu veidu instrumentiem, eh, būs jāupurē kaut kādas, eh, teiksim, atklātība likviditātes vārdā. Mēs uh, nevēlētos, lai pilnīgi visas transakcijas tiktu pārnestas uz eh, biržām, jo tas varētu nebūt gallietotāju interesēs. Eh, spekulācijām eh, attiecīgi var būt savas priekšrocības salīdzinājumā ar parasto vērtspapīra tiesniecību biržās. Neviena uh, Atbildīga finanšu iestāde nenodrošinās hedžēšanu, nenodrošinot savas pozīcijas attiecībā pret citiem, citiem tirgus dalībniekiem. Un tādēļ korporatīvajam gala lietotājam ir jās, jābūt iespējām sevi aizsargāt, jo gal galā visi šajā ķēdē iesaistītie vēlas pasargāt sevi no riska. Tirgus eksistē tikai tāpēc, ka dažādiem cilvēkiem ir dažāda attieksme pret eh, risku, jo uh, katrs pircējs ir arī pārdevējs. Un mums ir jāraugās, lai ieviešot savus pasākumus, mēs nesadārdzinātu šos pakalpojumus gala lietotājiem. Uh, Eh, kredīt vērtspapīru un instrumenti nerada uh, krīzes risku un budžeta deficītus. Un arī šeit ir jāierobežo investoru spēja pārvaldīt savu suverēno kredīta risku, nezaudējot uzticību tirgo, eh, tirgiem un samazinot izmaksas nodokļu maksātājiem. Mums ir attiecīgi jāreformē šie tirgi un jāatbi, jāatbalsta uh, priekšlikumi Langenkunga uh, eh, ziņojumā. Thank you very much, and you've managed to come in with uh, two seconds to spare. Um, so <laughs> uh, we now move on. <laughs> yes, that does deserve a round of applause. Jā, nu, droši vien, ka mums tagad vajadzētu aplaudēt. Un tagad mums eh, ir eh, Deutsche Bankas uh, eh, izpildu direktors Džons Elbeks. Madam Chair, members of the European Parliament, ladies and gentlemen, thank you for inviting Paldies, dāmas un kungi, paldies, ka uzaicinājāt eh, uzstāties par šiem ļoti svarīgiem jautājumiem, kas attiec uz ārpusbiržas atvesināto finanšu instrumentu tirgiem. Eiropas Savienībā uzņēmumi gūsta labumu no attiecīgi labi un e, likumīgi organizēta atvasināto finanšu instrumentu tirgus. Šie instrumenti tirgu jau ir 25 gadus, un lielākais, lielākā daļa uzņēmumu tos izmanto, lai pārvaldītu savus riskus. E, tas attiec, piemēram, uz uh, maiņas kursa riskiem uh, starptautiskām kompānijām kā arī pensiju uh, fondu riski, uh, kas menedžē dažādus uh, kopējos fondus un tam līdzīgi. Ir vajadzīgs riska nodošanas mehānisms, lai varētu nodrošināt izaugsmu un investīcijas. Eh, gallietotājiem, protams, nav šādu specifisku zināšanu, lai pārvaldītu risku un izmantot šos instrumentus neatkarīgi un paši. Eiropā mums ir attīstīti uh, ārpus bieži satrasināto finanšu instrumentu tirgi, taču mums, protams, vēl ir darbs priekšā. Un nozare uh, cenšas uzlabot šos tirgus, sadarbojoties ar regulatoriem gan šeit, gan ārzemēs. Uh, Un es vēlētos komentēt trīs jomas. Tas ir tirzniecība mī, eh, mieskaits, bet tātad runāsim vispirms eh, par um, ehm, mieskaitu un mieskaits sapnieku iestāžu darbību, kā arī ar sastarpēju nodrošinājumu. Šo iestāžu eh, mērķis ir uh, būtiski samazināt iespējamo risku. Likumdevēji ASV un Eiropā cenšas uh, sam noteikt, to proporciju vai palielināt to proporciju, kas e, būtu uh, jāizlaiž caur mieskai starpnieku iestādēm. Protams, to nevajadzētu noteikt tiem klientiem, kas nerada nekādus sistēmiskos e, riskus un nerada nekādus izaicinājumus. Jāsaka, ka ļoti daudzas lielās korporācijas nepiedāvā nekādas ķīles par uh, Eh, saviem ārpus biežas atrasinātajiem vērtspapīriem. Ir uzņēmumi, kas arī necenšas izmantot hedžēšanu savu eh, risku samazināšanai, bet tas eh, principā nedod nekādu labumu reālajai ekonomikai. Tādēļ es gribētu jūs aicināt skatīties, lai likumdošana nodrošinātu tādu pilstošos produktus, jo daži produkti nav pakļaujami ieskaitam. Uh, jo eh, paša projekta, produkta izmaksas, ja ar to notiek darbības. Mieskaits starpnieku iestādē izmaksā pārāk dārgi, un tas vairs neattaisno risku, ko tie sēdz. Gan mieskaita iestādēm, eh, gan eh, regulātoriem ir jāsadarbojas, tam ir jābūt kolektīvam darbam. Protams, ka var sagaidīt, ka mieskaits apnieku iestāžu uh, uh, vadība atklātu veidu, kā viņi strādā, jo galu galā arī viņiem ir noteikts risks, ko viņi uzņems. Mieskaita iestādes ir labi jāregulē. Ir svarīgi, lai e, tās nekonkurētu savā starpā un nesamazinātu uh, darbības standartus vai arī uh, nodrošinājumu prasības. Un jāsaka, pārāk ilgu laiku šie tirgi ir tikuši pavirši vai vāji regulēti. Es vēlētos paskaidrot, piemēram, eh, pirmstirsniecības eh, cēnu atklāšana. Šeit, principā, šie dati ir nepieciešami, lai saprastu, kas tad ir taisnīga cena. Un, protams, ka visā pasaulē šos datus cenšas uh, uh, noteikt, eh, cik šī cena ir atbilstoša. Es nedomāju, ka to ir problēmas, taču eh, paši darījumi un pēc darījuma cenas jau ir sarežģītāks, sarežģītāks jautājums. Dažādām vērtspapīra klasēm šī informācija tiek nodrošināta, piemēram, eh, depozitāri ar to nodarbojas. Uh, Eh, dažādiem produktiem, kas ir saistīti ar procentu likmēm, var atrast datubāzē Stokholm, piemēram, Londons eh, biržas datubāzē, piemēram, ir informācija par atrasinātajiem finanšu instrumentiem. Bet pats svarīgākais, protams, ir nodrošināt, lai uzraugiem būtu pieejama attiecīgā informācija. Dažādas tirzniecības informācijas atklāšana un publiskošana ir ļoti rūpīgi jāpārauga, lai neapdraudētu likviditāti. Eiropa jau ir cenšies regulēt šo sfēru MIFID direktīvā, un ir svarīgi, lai mēs to turpinātu darīt. Un vēlētos vēl runāt par standartizāšanu un e, tirniecību. Par standartizāciju daudz tiek runāts tieši tad, kad tiek runāts par ārpusbiržas e, finanšu instrumentiem, bet ko tad mēs šeit gribam? Mēs gribam standartizēt procesu un likumdošanas ietvaru. Tas sakārtos tirgu. Jo, ja mēs veidojam produktus, kas ir standartizēti, e, tad, e, protams, tas var dot savu labumu, piemēram, e, līgumu par futuriem un tā tālāk. Bet svarīgākais ir izveidot tādus risinājumus, atrast tādus risinājumus, kas ļaus labi pārvaldīt risku. Procesa standartizācija un uh, mieskaits ir uh, svarīgi elementi tirgū, taču mēs nevienmēr varam panākt labāko no visiem elementiem. Tādēļ mums tas ir jācenšas darīt tādā kontrolētā veidā. Viss, protams, piekrīt, ka uh, tirgi būtu jāorganizē tā, lai mēs izvairītos no tiem satricinājumiem, kāds pārdzīvojam pēdējos gadus. Uh, Bet es vēlētos šeit minēt trīs punktus. Skaidrība, tāda caurskatāmība un atklātība. Tas ir ļoti svarīgi, bet tas ir jādara tā, lai no neapdraudētu likviditāti. Mieskaits, jā, protams, taču nevajag to uzspiest tiem lietotājiem, kas nerada sistēmisko uh, risku. Un uh, Neviens tirgus nekad nevarēs piedāvāt visus nepieciešamos eh, produktus, lai varētu pilnībā pārvaldīt un novērst visus riskus. Abiem tirgiem kaut kādā veidā ir jāpastāv vienlaicīgi un paldies par eh, veltīto laiku. Obviously, obviously Jā, nu, jāvirzās uz priekšu, mēs te uzstādam laika rekordus ātri runāšanā. Runājot par lieliem korporatīvajiem kalu lietotājiem, tā tad paskatieties, vai jūs varat sekot saviem priekšgājējiem un darīt to tikpat ātri. Tālāk, e, tā tad dodu vārdu EON Energy Trading ģenerāldirektoram. Priekšsētāja deputāte, paldies, ka esat uzaicinājuši mani piedalīties šajā te. Sēdēt. Tad energo tirzniecība ir ļoti svarīgs process, lai garantētu, ka lieli uh, lietotāji, lieli tirgus dalībnieki var uh, būt uh, padrošināti pret, nodrošināti pret uh, riskiem, pret, uh, teiksim, pret cēnu riskiem, ja, piemēram, godas kaut, kaut kādas problēmas, un lai varētu nodrošināt savus pakalpumus galalietotājiem. Uh, Tas ir arī svarīgs Eiropas politikas eh, segments eh, ar nolūku uzlabot eh, konkurētspēju un paredzamību lietotājiem. Runājot par šo te kontekstu ārpusbiržas atvesinātiem finanšu instrumentiem Mums ir eh, jāņem vērā visi eh, līmeni un, teiksim, politikas tāda, eh, po, jābūt politikai, kas vērsta uz likvīdiem energotirgiem, uz to stimulēšanu. Ir nepieciešams, protams, palielināt caurskatāmību, standartizāciju, lai uzlabotu reglamentējošo pārskatu. Pēdējā laikā mūs bāžas rāda obligātā pārbaude un standartizācija ka ārpusbiežas atmaksāto finanšu instrumentu lietotāju galu uh, lietotāju pārstāvs. Mēs uh, esam par to, lai būtu pietiekami liela uh, caurskatāmība un lai riski tiks atlīti proporcionāli. Finanšu sektorā, ja viena, teiksim, preču firma uh, defaultē, tad tas tika pagaidām atstāja, uz nelielu laiku atstāja iespēju uz tirgu. Vismaz uh, pagaidām tas tā ir. Mēs esam redzējuši pēdējā laikā. Enron ir viens no tādiem spilgtākiem piemēriem. Tas neatstāja paliekošu iespaidu. Kopumā gala lietotājus pasargā esošie energotirgus mehānismi, kas ir vērsti uz secīgumu, uz piegāžu nodrošināšanu un uzturēšanu, arī default gadījumos atsevišķu spēlētāju default gadījumos. Te jūs redzat, eh, diagramma parāda to, kā mēs rīkojamies riska eh, pārvaldības kontekstā. Energoindustrija ir ļoti kapitāla intensīva nozara, teiksim, mums ir vajadzīgas eh, elektrostācijas, tās dā, bieži vien ir ļoti pakļautas lielam riskam, un tāpēc ir nepieciešams šāds satvers, kas garantē kredīta risku, cēnu risku, mm, nodrošinājumu un sekšanu. Parasti šo procesu vada integrēti, un ja mēs koncentrētos tikai uz kredīt risku, tad tas par to maskātu, maksātu, uh, paaug, mēs pa, to maksātu par paaugstinātu skaidrs naudas, naudas plūsmas risku un citiem riskiem nevajadzīgās uh, vietās un veidos riskus tirgu uh, pārvalda ar optimizētu tā devēto jaukto tirzniecību, protams, ar fiziskiem kontraktiem. Uh, Nu, tie ir ilustratīvi. Preču eh, cenu risks eh, ogļu eh, pārvaldu, ogļu stacijās tos atslogo ar energo mm, piegādes riskiem. Šādus darījumus veids vai nu biržās vai arī ārpus biržas tirgos un balstās uz riska novērtējumiem, protams. Mēs esam diezgan um, caurskatāmi, sniedzam ziņojumus, cēnu risku ziņojumus un līdzīgas lietas. Gadījumos, ja tirzniecības darījumus mēs esam ar starpnieku iestādes palīdzību, tad mēs uh, bet un tad tādos uh, pēc skaidrs naudas darījums, ja ir vajadzīga skaidra nauda kaut kāda darījuma veikšanai, uh, tad uh, pret to ir nepieciešams šādos gadījumos nepieciešams skaidrs naudas novērtējuma risks. Nu, runājot nu, tad, tad par šo te obligāto uh, mījas skaitu, mums kā gala lietotājiem. Uh, Šis risks uh, palielinās mums kā gala lietotājiem, ja ir obligātais mījas skaits, jo integrētā optimizācija vairs nav iespējama šādos gadījumos, un tad mēs uh, cenas risku samaz, pa, paturam konstantu, lai samazinātu skaidrs naudas eh, risku. Un šo te skaidro naudu mums ir jāparedz eh, viena veida darījumiem, un mēs nevaram to izmantot investīcijās. Kā jūs zinat, tad eh, cenas var radīt dažādus rezultātus, un mums ir jārezervē kaut kāda skaidra nauda tirgus attīstības procesiem. Savukārt, ja mēs šo te naudas plosmas risku uh, paturam konstantu, tad mums ir vairāk nepieciešama hedze, hedžēšana. Un tas savukārt rada pamata uh, uzņēmējdarbības veidam palielināt risku. Salīdzinot ar finanšu iestādēm, mūsu jomu ir divas būtiskas atšķirības ietekmes ziņā. Kā gala lietotāja mums ir tāda dabiska pozīcija, nu, ņemot vērā mūsu mm, pozīciju investīcijas procesā. Teiksim, ja elektrības uh, cena paaugstinās, mm, finanšu institūcijas, kas parasti ir neitrālas, gadījumā bankas eh, nenodrošina pietiekamu likviditātes pieejamību, tad eh, process eh, firmām tiek apgrostināts. Mūsu mērīšanas vai reitingu mērīšanas uh, procesu ietekmē šī te obligātā um, procesa nepieciešamība. Uh, Tad pievērsīsim tagad enerģijas tirgiem. Tirgi daudzās Eiropas eh, daļās bieži vien nu, nav likvīdi, pat tālu man nav likvīdi. Ieviešot šo obligāto mīieskārtu, tiks eh, palielināts eh, sloks enerģijas tirzniecībai, jauniem dalībniekiem būs grūti ienākt tirgu un tas traucēs attīstībai kā preču, teiksim, tie dēvētie commodity traders tirgotāji, mēs nesam būtiski spēlētāji vispārējā vērtspapīra tirgo. Mūsu uh, pamatu uzņēmējdarbības veida uh, viens no pamata elementiem ir mazināt riskus un regulātoriem, protams, būtu vairāk jāpievērš uzmanība tam, kāda ir mūsu uh, pozīcija ārpus biežas tirgu. Mēs uh, savas pozīcijas uh, nehedžējam. Tas pats arī attiecībā uz kapitāla prasībām E, šādas, e, jā, ir piemērot sodi e, šādos darījumos, tas nav produktīvi un bieži vien rada neproporcionālu iznākumu. Kā jau es teicu savas uzrunas sākumā, protams, ka caurskatāmība ir jāuzlabo. Mēs arī gribam redzēt kaķi tumšajā telpā, un ir ļoti svarīgi, lai regulātori pārzinātu to, kas notiek tirgu, pievēršoties uz tām uh, pozīcijām, kāda ir, piemēram, manam uzņēmumam, ir svarīgi vienlaikus skatīties uz to, kāda ir šie pamatlīdzekļi mūsu darbības pamatā. Mēs, izmantojot atvesnotos finanšu instrumentus fizisku pozīciju hedžēšanai. Un tātad visbeidzot, eh, rezumējot, runājot. Mūsuprāt, riska pārvaldība nevajag būt vērstai uz sodu korporācijām, būtu uh, jā, tas būtu jāstimulē veikt riska pārvaldības uh, darījums caurskatāmi, tas būtu jāstimulē veikt investīcijas, nodrošināt pastāvīgas enerģijas uh, piegādi un arī pastāvīgas enerģētikas produktu cenas Eiropas iedzīvotājiem. Mūsuprāt, obligātais mīieskaits, tas ir kaut kas svarīgs, kas ir finanšu iestādēm būtiski. Protams, ka mēs eh, gribam arī visbeidzot pateikt to, ka pat laba rītošais darbs eh, enerģētikas ģenerāla direktorātā, lai eh, veidotu specifisku režīmu enerģijas tirgam, mūsuprāt, tas ir proporcionāls, kas darījums, kas visiem nāk par labu. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētāju. Un tad visbeidzot Ričards Reibons kas ir Eiropas korporatīvā manziņa asociācijas priekšsēdētājs, eh, uzrunās mums. Lūdzu, vārds jums, Reibana kungs. Madam Chair, thank you for this invitation. Uh, First... Paldies par doto vārdu. Tad kāpēc man šis jautājums interesē, un es ceru, ka es varēšu parunāt par četriem aspektiem šajā kontekstā. Eiropas korporatīvā manziņa asociācija apvieno šādas manziņu organizācijas no visas Eiropas. Mēs esam profesionāla organizācija, mēs neesam tirzniecības organizācija, mēs nenodarbojamies ar lobēšanu un neesam arī tāds komerciāls dzinējstāks teiksim, jā, teiksim, kaut kur ir runa par atvasiniem finanšu instrumentiem un citiem instrumentiem, mūs interesē rezultāts. Un kāpēc mums interesē šie priekšlikumi? Pavisam vienkārši. Mūsuprāt, ja mēs īstenot visus šādus paredzētos pasākumus, tas laupītu svarīgus līdzekļus nodrošinājumiem, kas ir nepieciešami. Eiropas kontekstā jāraugās uz uh, bezdarba problēmu. Mūsuprāt, šajā kontekstā mums ir atbildība iesaistīties uh, sarunās ar komisiju un parlamentu par šīs jomas jautājumiem. Mēs, protams, atbalstām G20 apņemšanos. Daudz, kas ir vēl jādara, uh, lai novērstu uh, katastrofiskos uh, uh, pārvērtējums kļūdas valstrītā. Uh, bet atpasantot finanšu instrumentu loma nav tieši saistīta ar tiem uzņēmiem, kas uh, strādā uh, uzņēmējdarbības jomā, garantējot, teiksim, darba vietas. Atpasinātie finanšu instrumenti zināmā veidā tomēr stimulē izaugsmi. Manuprāt, Eiropas Savienība pieļautu kļūdu, ja Uh, nu, standardizēties izslēgtu gala lietotāju apsvērumus. Ja tas tā notiktu, tad no produktīvām investīcijām tiktu noņemta likviditātes eh, dimensija. Un, teiksim, paļauties tikai uz hedžēšanu, uh, radīsies uh, lielāka neskaidrība ilgākā nākotnē. Tika runāts par konstrukt, konstruktīvām pieejām šajā jomā. Es uzskatu, ka ir četri svarīgi gala lietotājiem jautājumi, lai darbība sekmīgi turpinātos. Šie jautājumi būtu vērsti uz to, kā gala lietotāji izmanto atvesnotās finanšu instrumentus, eh, MVU jautājums, sistēmiska riska problēmas un vēl vienu jautājumu. Kā tad, kāpēc mēs lietojam vispār šos instrumentus? Uh, lai mazinātu risku, nevis lai mēs spekulētu vai piedalītos kaut kādās um, um spēlēs. Spekulēt. Spekulēt uzņēmumiem jāveic gan eksporta, gan importa darījumi. Nu, tāpēc, eh, ja eh, uzņēmumi aizņemās starptautiskos tirgos, atvasinātie finanšu instrumenti ir konvertējumi valūtā, neradot eh, risku uh, dzīvot spējai. Lieli Eiropas uzņēmumi ASV, Eiropā, arī Eiropā un Ķīnā izmanto šādu pieeju. Uh, un, nu, teiksim, uzņēmuma valde uzskata, ka ir nepieciešams mazināt risku, un tad attiecīgi manziņi ir tie, kas uh, garantē to, lai uzdevums tiktu pildīts bez nepieciešamā, bez kaut kādas spekulācijas. Attiecīgi, um, attiecīgas pozīcijas ir finanšu pārskatos. Bieži vien uzskata, ka hedžēšana uh, ir kaut kāds spekulatīvs darījums. Atbilde ir vienkārša. Hedžēšana, riska mazināšana faktiski rada noteiktība tur, kur nenoteiktība ir gluži vai dabiska. Tas prasa ļoti lielu uzmanību, rūpību un precizitāti. Cilvēki, kas strādā, piemēram, uzņēmumos, lielos uzņēmumos, 24 tūkstoši izņēmumu, kur 40% darbinieki nodarbojas ar, um, kur liela daļa nodarbojas ar riska mazināšanu, šur šādos uzņēmumus. Um, bez uh, atmazināt finanšu instrumentu uzmanīgas izmantošanas darbība nebūtu iespējama. Runājot par caurskatāmību, gala lietojumam, gala lietotājiem ir uh, atbildība dažādām pusēm arī piegādātāja ziņā. Un eh, produkti, kas nav standartizēti, mm, arī tiek izmantot riska samazināšanai. Tas palielina rentabilitāti. Uh, eh, Eiropā, mm, Eiropā daužās, daudzās vietās energo uh, iestādēs, energo apgādēt izmantoti nacionāli regulātori un ja mēs ārpus biržas eh, valūtas eh, swap darījums eh, neizmantot, tad riska process būtu daudz augstāks. Spekulēšana tirzniecības jomā šāda instrumenta izmantošanā pēc būtības ir paraugprāksa. Un trešais punkts - sistēmiskie riski. Es pilnībā saprotu, kāda ir likumdevēja bāžas, tomēr es arī uzskatu, rūpējoties par galvlietojotājiem, jāņem vērā, ka ir divas atšķirības - finanšu sektorā un ekonomikā kopumā. Un šīs atšķirības jāņem vērā, lai noteiktu, vai sistēmiskais risks ir reāls. Bankas eh, savu darbības. Uh, eh, parasti bieži vien gala lietotāja defaulta rezultātā. Savukārt pretstatā uzņēmumiem, uzņēmumi bieži vien uh, mirst lēnā nāvē. Piemēram, mēs, bet tas arī ir atšķirīgs no jomas, kurā viņi strādā, jo šis mēs esam salīdzināt uh, citus, uz, viens no jums uzņēmums ar tādiem uzņēmumiem kā Lehman Brothers. Uh, Un tur jādomā par sistēmiskiem riskiem. Bankas savu darbību nebeidz uh, atsevišķu uzņēmumu darbības dēļ, un savukārt uzņēmumu nebeidz savu darbību, tāpēc, ka banka ir uh, bankratējusi. Ja uh, gala lietotāji uh, bažījās par uh, sistēmisko risku, tad pēc būtības ir jāskatās uz šo lietu. Uh, manziņi ir tie, kas rūpēs par riska. Uh, mazināšanu un sistēmisks risks, ja mēs pieņemam, ka tāds pastāv, tad tas uh, būtībā riski nav, ir līdzīgi maziem vidiem uzņēmiem lielām uh, kompānijām. Ārpus finanšu sektora uh, nosacījumiem, mm, ārpus finanšu sektora uh, sistēmiskā riska jautājumi uh, bieži vien nav svarīgi. Pastāv plāša jēgpilna komerciāla gala lietotāja definīcija, un tas ir pozitīvi. Es ceru, ka komisija savā priekšlikumā pievērsīsies e, tam, lai definīcijas būtu pēc būtības izveidotas un arī uzņēmu, izņēmumi būtu tādi. Es uzskatu, ka atvesinājuma iestādē būs spēja apstrīdēt individuālus uh, um, galu lietotājs, individuālus gadījumus, lai uzlabotu caurskatāmību un lai panāktu tādu rezultātu, kas ir uh, visiem pieņemams. Es kā man nav jāpaskaidro, kāpēc tiek izmantot atvesinātie finanšu instrumenti. Kā jau es teicu, tas nav spekulācijas nolūkā, tas ir svarīgs ekonomikas eh, dzinējs spēks, un es eh, domāju, ka komisija un parlaments eh, to attiecīgi arī novērtēs. Paldies, saka priekšsēdētāji. Man ir šeit vārdi, ir mm, no to cilvēku vārdi, kas vēlas uzdot jautājumus, un tātad pirmais runās referents. Vernērs Langens lūdzu. Paldies! Paldies visiem ekspertiem, kas mums pavēstīja par pašreizējo situāciju un papildus daudziem atzinumiem, eh, kas ir tapuši ekonomikas jomā, es vēlējos pateikt, ka jūs eh, pat nemēģinot nākt eh, klajā ar eh, atšķirīgiem argumentiem, norādiet skaidru uz visām problēmām. Ko es uzklausīju no jūsu prezentācijām? Tātad ir nepieciešama labāka regulācija, regulācija, neviens to neapšaubīja. Un tad tika uzdots jautājums, ko ir iespējams standartizēt produktus, procesus vai tikai juridisko ietvaru. Domāju, ka pie tā noteikti vēl ir jāstrādā, un komisija pirmajā likumdošanas daļā, it sevišķi runājot par mieskai darījumu starpnieku iestādēm, ir gatavi izstrādāt savu pozīciju tālāk, vai cik tālu ir jāiet šai standartizācijai, jo ir pietiekami daudz arī tādu divpusēju vienošanos tālāk, runājot par CCP, mieskaitu darījumu starpnieku iestādēm. Uh, Sākumā tika norādīts, būtu labi, ja katrā valūtas zonā būtu viena šāda iestāde, bet eh, vajadzētu uzdot jautājumu, cik daudz šādu iestāžu būs, kas tajās darbosies, eh, kāda ir konkurētspēja, daži runāja par sadarbspēju, vai sadarbspēja atkal nepaukstinātu risku vai eh, labāk vajadzētu izveidot vienu centrālu uh, darījumu starpnieku iestādi, un uh, mums jāpadomā arī par konkurētspējas situāciju. Viens no kolēģiem uzdeva līdzīgi jautājumu, un tad es labprāt dzirdētu ekspertu atzinumu. Vai mieskaita darījuma starpnieku izstādes var aplūkot kā tādu banku? Cik lielam ir jābūt pašu kapitālam, tam ir jābūt iestādēm, eh, kur ir konkrēts personāla skaits. Varbūt, ka šīs CCP varētu pieprasīt banku licenci. Viens grozījums tieši uz to ir vērsts. Tālāk par caurskatāmību. Jā, mēs esam vienisprātis. Bet uh, Eksperti teica, caurskatāmība tirgū, caurskatāmība uzraudzības iestādēm, bet arī tika minēta caurskatāmība visiem konkurentiem. Un kā mēs varētu panākt līdzsvaru starp datu aizsardzību un caurskatāmību, neietekmējot šo iestāžu funkcijas un efektivitāti visai maz tika teikts par kādu būtisku ārpus biržas uh, atvasināto vērtspapīru uh, E, tirgu. E, par to netika daudz runāts, tādēļ es labprāt vēlētos, ko dzirdēt no ekspertu mutēm, proti par to, ja nav kredīt nodrošinājums. Mēs piedāvājām tāds tālējošāks priekšlikumus, e, netik tālajošas priekšlikumus, tika runāts arī par Grieķijas gadījumu, un es labprāt dzirdētu ekspertu viedokli arī jautājumā, vai ir nepieciešams uh, šo uh, kredītu neiespējamības uh, faktu novērtēt un pret to kaut kādā veidā cīnīties. Priekšsēdētājs saka, es domāju, ka mēs varētu apkopot vairākus jautājumus, iespējams, ka daudzi atkārtosies. Tagad došu vārdu eh, Dominīčī kungam, kas ir sociālas grupas ēnu referents. Lūdzu. Grazie, prezidente. E vorrei fare... Paldies, paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir daži ļoti īsi jautājumi. Es uzmanīgi klausījos Žana Pieražo ieteiktajā, un man šķiet, viņš vienā brīdī runāja par CCP P, kas tiktu paredzēta vienai zonai, kur tiek lietota viena valūta. Tātad jūs šeit domājat konkrēti eirozonu un eiro. Tālāk es vēlējos pavaicāt arī pārējiem ekspertiem par pārvaldību. Kā varētu reformēt CCP pārvaldību? Pēdējais jautājums. kādas iespējas ir izveidot elektroniskas tirzniecības platformas. Tas nozīmētu, ka šajās elektroniskajās platformās varētu tirgot eh, atvasinātos vērts papīrus, vai nu mēs runājam par reglamentētajiem tirgiem vai par tirgiem ārpus šīs teritorijas. Paldies, un tagad Keis Vinbērne lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze, paldies Langena kungam par šīs uzklausīšanas organizāciju. Es domāju, bija patiešām vērtīgi uzklausīt tik daudzu ekspertu atzinumus, un viņu viedokļi un redzes punkti bija patiešām atšķirīgi. Tika runāts par MVU un gala lietotājiem. Eh, par to es īstenībā izsakos katrā uzklausīšanā, bet eh, tā kā mums bija tik daudz informācijas, es varbūt no tā atturēšos. Bet es pievērsīšos citiem tematiem, kas šeit izskanēja. Tā tad vienots Eiropas depozitārijas un ko varētu pateikt Eh, eksperti, vai tā varētu būt labākā struktūra globālajiem produktiem, lai varētu nodrošināt piekļuvi eh, visiem datiem. Tātad šis vienotais Eiropas reģistrs. Tālāk, ja mēs runājam par produktu veidu un izmantotāju daudzumu Mani ļoti interesē fakts, vai jums šķiet, ka globālie regulātori var izmantot pietiekam elastīgu modeli, un kā jūs varētu, piemēram, ietvert šajā kopīgajā schēmā arī enerģijas eh, izēvielu tirgotājs un tā tālāk. Tāpat, kā jūs varētu izmantot eh, riska ieguldījumu fondu stratēģijas. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji! Šķiet! ka mēs varētu uh, dot vārdu ekspertiem pirmajai jautājumu e, un atbilžu kārtai. E, man nu patika e, paziņots, ka CCP jautājums un valūtas jautājums atkārtojas vairāku deputātu izteikumos. Žojēkungs to pieminēja. Viņš teica, ka CESR tā neuzskata, tā tad Eiropas vērtspapīra regulātora komiteja. Es domāju, ka ekspertu panelis varētu mums pastāstīt, kādi riski ir saistīti ar to, ka, piemēram, centrālās bankas cenšas garantēt likviditāti. Ir ļoti daudz dažāda veida atvasināto vērtspapīru, un tie uh, darbojas gan juridiskajās, gan valūtas zonās. Protams, jāņem vērā, ka uh, mainās arī uh, valūtas kursi. Uh, ko tāds priekšlikums nozīmētu, piemēram, attiecībā uz visām precēm, visām izēvielām, kur cenas ir noteikts dolāros, piemēram, runājot par naftu. Kaut kas līdzīgs tika izdarīts ASV, un mēs varētu domāt, ka, tas ir, ka tā ir tāda loģiska lietu secība. Nu jā, tagad tas ir tāds visai neārts jautājums, mums vajadzētu saprast vai ir nepieciešams izveidot šīs mieskaita starpnieku iestādes visās uh, valodas zonās, vai ir jāpadomā par tādu praktiskāku pieeju, proti samazināt tās problēmas, kas varētu rasties, nevis salielināt to skaitu, lai uh, būtu tāda e, savietojamība. Došu pirmajam vārdu Žoē kungam, jo viņam drīz ir jādodas prom, lūdzu. Paldies! Es mēģināšu ievērot atvēlēto laiku. Nu, man ir pietiekami daudz laika, lai atbildētu uz do, uzdotajiem jautājumiem. Es vēlējos jums pateikt, vai nu mēs runājam par dolāriem vai citu valūtu, vienmēr būs mieskaita iestādes ASV, un tās būs ļoti ietekmīgas. Mums vajadzētu uzdot jautājumu, eh, kas tad notiks ar tiem produktiem, kuru cenas nav noteiktas dolāros, bet citā valūtā. Ja ir noslēgti kontrakti, piemēram, eiro un tiek garantēta likviditāte pateicoties centrāla bankai eirozonā. Tādā gadījumā būtu jāpārbauda šī situācija, un centrālajai bankai ir jāpārbauda visas detaļas un ir jāsniedz konkrēts garantijas. Protams, kādam ir jābūt atbildīgam un kādam ir jākontrolē, vai mieskait iestādes ievēro tās prasības, ko ir uzstādījuši uzraudzības iestādes. Iespējams, ka dažos reģionos uh, šo iestāžu ietekme būs spēcīgāka. Es personīgi nebūtu uh, uh par šādas vienas uh, mījaskaita iestādes izveidošanu tieši Eirozonā, kaut vai praktiskiem iemeslu dēļ. Un politiskiem iemeslu dēļ mēs šeit taču runājam par suverenitāti. ASV. Uh, lietu kārtība ir līdzīga, viņiem ir savi instrumenti, kas piesaistīti dolāram, un ir eh, vesela virkne reģistru un mieskaiti iestāžu. Es domāju, tas ir nepieciešams arī Eirozonā, bet mums vajadzētu mazināt savu atkarību un pašiem savs darbs ir jāorganizē veiksmīgāk, jo, protams, tam visam beigās būs arī politisks nevien finansiāls sekas otrām kārtām. Atbildot uz kolēģi jautājumiem, protams, ir jābūt pietiekam augstam ailastības līmenim, bet tajā pašā laikā ir jābūt vienlīdzīgai pieejai. Mums ir jāņem vērā mm, tāds plašs produktu spektrs un ir jāievēro tirgu atšķirības, to uh, specifiskās iezīmes. Tika teikts, ka ir atšķirīgas jomas, tātad izēvielas, enerģētika, un šeit ir jāparūpējas par attiecīgo elastību, veicot mieskaitu un produktu reģistrāciju. Tagad atbildot Langena kungam. Mums noteikti vajadzētu palauzīt galvu par to, kā labāk garantēt standartizāciju, ir jāizveido attiecīgā juridiskā arhitektūra attiecībā uz atsevišķiem produktiem. Mums noteikti vajadzētu par to apspriesties pietiekam precīzi un detalizēti un noskaidrot, kādi varētu būt šādas mieskaita iestādes piedāvātie uh, ieguvumi. Uh, Protams, ir jābūt arī sadarbspējai un, eh, ja mēs runājam par eh, centralizāciju un fragmentizāciju, riski pastāv abos gadījumos, ja ir spēcīga koncentrācija eh, kādām ieskaita sistēmā, tad ir jāveic uzraudzības, savādāk var rasties milzīgi sistēmiskie riski. Un es varu piekrist arī uh, ekspertu izteikumiem, proti, ka mums vajadzētu padomāt arī par prasībām, kas ir līdzīgas kredīta iestādēm izvirzītajām prasībām, proti paškapitāla stabilitāte un e, apjoms. Noslēgumā vēl divi aspekti. Es uzskatu, ka ir nepieciešams nošķirt finanšu institīcijas no gala lietotājiem. Tie, kas uh, izsakās uh, manziņu vārdā un gala lietotāju vārdā, es uzmanīgi noklausījos viņu komentāros, cesara tie tiks ņemti vērā un tāpat tika runāts, ka ir jāievieš sistēmas atvieglojumi. Mēs saprotam, ka situācija mainās, tā nav viendabīga. Un Werners Langens minēja vairākus apstākļus, kas ir jāievēro MVU, mēs tos noteikti ievērosim. Nevar būt tāda vienota mēraukla. Mums ir jāpadomā par iestādēm, kas vairāk sastopas ar sistēmiskiem riskiem un citām iestādēm. Tālāk runājot par suverenitāti. Tāds, šis princips ir jāiekļauj centralizēto mieskaitu starpnieku iestāžu principos kredītriska mīmaiņas darījumu. Es nezinu, kā mēs to šeit varētu iekļaut, bet Tie ir jāplūko arī starpnieku iestāžu kontekstā, lai uzraudzības iestādes varētu par to parūpēties. Tā tad ir ļoti daudz dažādu jomu un sektoru, par ko jāpadomā. Paldies! Paldies! Es domāju, ka tagad mēs varam. Uh, izteikties lakoniskāk, šai kungam ir jādodas prom, un, protams, jums nav vienam runātājiem jāatbild uz pilnīgi visiem jautājumiem. Es zinu, ka māstersas kundze vēlas izteikties. Paulsenkungs, varbūt jums ir kas sakāms arī? Nu, varbūt jūs arī varat atbildēt uz uh, jautājumiem tādā pašā secībā, kā jūs uzstājāties, tad būs vienkāršāk uzturēt šo chronoloģiju. Paldies! Ja mēs runājam par valūtu, man ir noteikts redzējums, es pārstāvu mieskait iestādi, kas darbojas Stokholmā, un mēs savus transakcijas veicam dažādās, uh, sešās dažādās valūtās. Mums nav atšķirīgas eh, licences katrā no šīm valstīm, kurā mēs darbojamies, bet eh, mums šķiet, ka riska pārvaldība, kas tiek veikta, ir pietiekami veiksmīga tālāk. Divi secinājumi. Pirmais. Centrālās bankas finansējums vienmēr ir drošāks, bet, nu, tas Ah, vienmēr nenozīmē, ka mieskaita sistēmai ir jābūt drošai un sistēmai. Protams, ir vispārīgi noteikumi, kas ir jāievēro, kas garantē, ka tiek izmantot konkrēti procesi, bet mēs šeit nevienmēr runājam par eh, centrālās bankas iesaistīšanu. Tālāk mēs runājam par eh, situāciju Eiropā, jo Ir jānorāda uz to, ka Eiropas Savienībā pret visām valstīm ir jātiecas līdzvērtīgi, ir jābūt iespējām ņemt aizdevumus uh, saviem uzņēmumiem pilnīgi visās valstīs, tātad ECB finansējums ir būtisks, ir uh, jābūt piekļuvē, lai pilnīgi visas jurisdikcijas varētu piekļūt uh, centrālās bankas finansējumam. Vai man ir jāizsakās arī par citiem jautājumiem, vai jādod vārds ekspertiem. Eh, Priekšādātāji, nē, nu jums nav jāatbild visiem jautājumiem, kā jūs pats vēlties. Jo, ja jūs mēģināsiet atbildēt visiem jautājumiem, tad visi eksperti nevarēs izteikties, bet mēs vēlamies, lai pēc iespējas kuplāks eksperts skaits izteiktos. Labi, turpina Paulsenkungs. Tagad eh, divas īsas atbildes. Tātad, vai šos eh, CCP vajadzētu regulēt tāpat kā bankas? Es atbildu nē, jo mieskaits starpnieku iestādēm ir jāspēlē tirgu noteikti specifisku lomu un līdz ar to arī regulējumam ir jābūt specifiskam. Uh, Varbūt, eh, ka būs līdzības dažādos regulējumos, ņemot vērā mieskait iestāžu regulējumu un banku regulējumu, bet nevajadzētu vilkt ar bankām un mieskait iestādēm vienādības zīme. Tālāk viena mieskaita iestāde visā Eiropā jāņem vērā, ka ir patiešām sīva konkurence, ir ļoti daudz mieskaita iestāžu, mums šķiet tā ir pareizā pieeja. Paldies! Paldies! Blais Māsters lūdzu. Paldies. Es tikai vēlējos atgriezties pie pirmā jautājuma. Par suverenitāti un uh, centralizētajām ieskaita starpnieku iestādēm. Depozitāriji un CCP, nu, mēs šeit nebūtu, nevaram vilkt vienādības zīmi. CCP P darbojas pēc konkrētiem principiem un sadarbojas ar citām uh, eh, tirzniecības transakcijās iesaistītajiem, bet uh, tirzniecības depozitārijos uh, eh, notiek apmaiņa ar informāciju. E, kā mēs uh, varam nodrošināt informācijas apmaiņu dažādās dalību valstīs un pietiekam vienkāršā veidā, ja mēs runājam par DTCC, tas ir tirzniecības depozitārijas, un tas ir tāds krestomātisks piemērs. Viņi teica, ka tirzniecības informācija tiks eh, piedāvāt jebkurām, kurām ir atļauja to saņemt, un eh, kurām ir pamatojums iepazīties ar šādu informāciju. Uh, Es uh, sazinājos ar regulātoriem visā pasaulē un ņemot vērā šo atgriezinisko saikni, es sapratu, ka ir zinām vienprotība par šīs informācijas ievietošanu reģistrā. Un tas nebija atkarīgs no tā, vai šim reģistram būtu servers, internets servers Eiropā, Ziemeļamerikā vai kur citur. Mēs šādu pieeju atbalstītu. Uh, un varbūt vajadzētu būt ciešākai iesaistē šajos tirgos un eh, ja šī informācija regulātoriem būtu pieejama, protams, viņiem savus uzdevumus veikt būtu vieglāk. Es domāju, šī problēma ir ļoti viegli atrisināma. Tālāk par centralizētajām mieskaita starpnieku iestādēm. Uh, ir vairāki argumenti, kādēļ vajadzētu izvairīties no piekļuvas fragmentizācijas. Un e, kāds ir galvenais arguments, e, tiek e, iedragāta efektivitāte un paaugstinās riski iespējamība. Tā tad, kādam ir jābūt galvenajam mērķim, mēs vēlamies samazināt šo mieskaitu starpnieku iestāžu skaitu. Mēs varētu tā tad runāt par vienu iestādi katrai aktīvu grupai, jo aktīvu grupa nav piesaistīta konkrētajam geogrāfijas reģionam vai vietai, kur notiek transakcijas. Līdz ar to es e, domātu, ka vajadzētu būt līdzīgai, e, līdzīgam regulatoriem ietvaram dažādās starpnieku iestādēs, bet e, vajadzētu izvairīties no ļoti daudzām uh, starpnieku iestādēm vienā reģionā. Tālāk vēl kāds jautājums, kas šķiet bija uzdots tieši man, jo tas skāra tematu, ar kuru es jūs iepazīstināju, tātad par elastīgu attieksmi pret uh, procentu likmi noteikšanu sistēmiski nozīmīgajām vienībām piemēram, mēs uzskatām, ka kāda, kādam uzņēmumam ir jāievēro konkrēts eh, procentu skaits, lai varētu eh, izmantot sistēmas priekšrocības. Uh, Mēs uzskatām, tas ir iespējams. Pirmām kārtām tas ļauj samazināt risku, uh, definējot to, kas tad ir standartizēts kontrakts vai uzticams kontrakts. Mēs saprotam, ka uh, tas uh, noņem lielu atbildības daļu no tirgu iesaistītajām pusēm un starpnieku iestādēm, lai varētu izvairīties no nepi nevajadzīga riska, ja mēs runājam par šīm aktivitātēm un procentuālo ainu Uh, mans uzdevums ir uh, pieņemt lēmumu, kuri produkti ir jāpakļauj mieskaitam, ņemot vērā uh, tiem piemītošās iezīmes. Kādēļ tas ir iespējams? Es uzskatu, ka mūsdienās mums nav tāda regulējuma, kas ļautu visiem regulātoriem visā pasaulē sadarboties, pieņemt tā nekavējoties uh, Tas bija pagaidu lēmums, un mēs vēlējāmies, lai tirgotāji darītu tikai vienu konkrētu funkciju, un mēs uh, pēdējo gadu laikā esam sazinājušies ar uh, dīleriem, lai viņi varētu paaugstināt uh, procentus uh, tiem produktiem, kas bija pakļauti nekavējoties mieskaitam. Šāda prakse tiek izmantota un Es nevēlētos teikt, ka regulējums nav nepieciešams tieši pretēji regulējums ir uh, jāievieš, eh, lai situāciju uzlabot, lai uh, mūsu centieni būtu efektīvāki un mēs uh, varētu veikt arī zinām standartizāciju un tā ir jānotiek saulaicīgi. Paldies! Okay, thank you very much. Um... Liels paldies! Vai vēl kāds e, no referentiem vēlas uzstāties? Jā, lūdzu, Elbekungs. Varbūt tāds komentārs e, par mieskaitu iestādēm, centralizētām ieskaitu iestādēm. Tātad e, par pārvaldības jautājumu varbūt vēlāk, bet tagad vai tagad, kā jums šķiet? Par galu lietotājiem tātad Rebenkungs. Es vēlētos atbildēt Svinbērnas kundzē par to, kā mēs nosakām lietotāja uh, darījuma apjomu. Un Svinbērns kundze jautāja, vai vispār kaut kāds elastīgs model, modelis ir iespējams. Manuprāt, šeit ir jāatbild uz diviem jautājumiem. Pirmais ir jāuzdod regulātoram un otrs kā lietotājiem. Tātad pirmais, vai jūs izmantojat um, atvasinātos instrumentus, lai samazinātu risku, un vairums uh, teiktu jā. Tas tātad ir pirmais jautājums. Un otrs jautājums ir jājautā regulātoram, vai pastāv kādu pierādījumu par sistēmisku risku nefinanšu kompānijai, kas ir gala lietotājs šiem, šiem te instrumentiem. Jo mēs tiešām gribam teikt, ka ir tomēr gala lietotāji, kas rada sistēmisku risku, kas pēc tam ietekmē uh, finanšu tirgus kopumā. Tātad, ja mēs varam atbildēt jā uz pirmo jautājumu, ne uz otro, tad eh, droši vien, ka tā ir izēja. Tātad tas mums ļaus noteikt, ar ko jāstrādā, ar ko ne. Jā, skaidrs. Labi, došu vārdu tālāk deputātiem, jo droši vien, ka par pārvaldību būs vēl jautājumi, un par to varbūt nedaudz vēlāk. Vai arī jūs vēlēties runāt tagad? Varbūt par pirmo punktu, par mieskaits apnieku iestādēm Eirozonā, jo tika runāts arī par eh, dažādu preču akciju vērtspapīriem un tā tālāk. Es eh, domāju, ka nevajag šīs lietas jaukt kopā Nu, un gal galā, kas nāk par labu nozarē, nāk par labu tirgu un kopā, un kopumā beigās ekonomikai. Tā kā šai ideja es nepiekrītu. Jā, es zinu, ka daudz deputāti vēlas uzdot jautājumus. Es tos uzdošu, tā teikt, divās, divās grupās. And, and Catherine Styler, and I think I'll take you as... Tā, tad tā būs pirmā deputātu grupa, un pēc tam. Uh, Ford, wants... Ja vēl kāds vēlēsies izteikties, Paskals uh, šķiet kā referents labi, tad tu būsi pirmajā grupā. Labi, Klutkungs pirmais. Paldies priekšsēdētājs kundze, paldies arī uh, panelim par sniegto informāciju. Man ir divi pavisam lakoniski jautājumi. Jūs vienmēr no jauna teicāt, ka caurskatāmība ir jūsu galvenais bauslis, bet pēc tam tas tika relativizēts, runājot par to, ka caurskatāmība jā, bet ne pār daudz caurskatāmības. Es vēlos pavaicāt, nu kāda tad ir šī sāpju robeža, ja mēs runājam par caurskatāmības apjomu, vai jūs varētu to tā precīzāk definēt, jo savādāk mēs šos izteikumus varētu Uh, formulēt kā tādus retoriskus izteikumus. Un varbūt vajadzētu izvairīties no šādām retoriskām runas spēlēm. It kā jūs tam piekrītat šādiem principiem, bet tad, kad uh, lieta kļūst nopietna, kad tas ir jārealizē dzīvē, jūs pēkšņi, nu, vairs neesat tik nopietni. Uh, viss kļūst daudz izplūda, izplūdušāks. Tālāk. Es saprotu, ka jūsu jomā ir zinām riski, kas ir jāpārvalda. Es teicu, ka fin, finanšu, eh, atvasinātie finanšu instrumenti paši nu, sagādā pietiekam augstu risku, vai jūs eh, varat šeit saskatīt kādas alternatīvas, eh, piemēram, pašreizējiem risku pārvaldības modelim un mm, kā rīkoties attiecībā uz tiem produktiem, kas varbūt, nu, nu, konkrēti nepārstāv šādu riska faktoru. Paldies, Paskal, vai jūs vēlaties izteikties tieši tagad? Thank you. Jā, paldies. Man ir divi jautājumi, tie ir adresēti Žvēkungam, īpaši viņam. Pirmais jautājums par sadarbspēju un par to, cik lielā mērā, ja mums būs kādas pāris starpnieku iestādes eh, Eiropā, uh, Eh, cik lielā mērā tas būs sadarbspējīgs ar citām šādām iestādēm pas pārējā pasaulē, un cik liels ir risks, eh, ka būs grūti pāraudzīt visas šīs mieskait starpnieku iestādes? Mm, ja mēs atskatāmies ne, nesenā vēsturē, kad radās vajadzība pēc apdrošinātāja, kas eh, pārdod šādas produktus, kas apdrošinātu pret risku, eh, šāda iespēja neradās, jo uzņēmums, kas to vēlējās darīt, pats eh, bija pakļauts sistēmiskam riskam. Tātad, kā apdrošināšanas veids pret risku, es nedomāju, ka kredīt riska mīmaiņas darījumi varētu būt labākais atrisinājums. Uh, Eh, finanšu institūcija, eh, kas realizē kredītriska mīmaiņas darījumus, faktiski viņus vajadzētu pakļaut noteiktam stresa testam, lai varētu pateikt, kā tas ietekmē viņu pašu pārskatus eh, un darbības rezultātus, un tad domāt, vai atļaut viņiem veikt šādus apdrošinošus gadījumus. Ko jūs domājat par to? Enī, lūdzu. Jā, paldies. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Žojē, kungs. Jūs runājāt par centrālajām mieskaita iestādēm un teicāt, ka nebūtu pieļaujams eh, tāds fakts, ka, piemēram, regulātoru iestādēm nebūtu piekļūst visai nepieciešamai informācijai. Es domāju, jūs to arī teicāt, ņemot vērā Grieķijas krīzi. Mēs uzklausījām eh, dažādus ekspertus, viņu viedokļi nevienmēr bija identiski. Uh, Bet, ja mēs runājam par ārpus biržas tirzniecību, tirgojot arī šos eh, kredīta mīmaiņas instrumentus un tā tālāk, kā tas ir ietekmējis parādu, kas notiktu šodien, ja šāda centrālā mieskaita iestāde jau būtu izveidot, varbūt situācija būtu savādāka. Paldies, un pēdējais runātājs šajā grupā būs Udo Bulmans, un Katrīna, jūs būsiet pirmā nākamajā grupā. Udo, lūdzu, paldies, priekšsēdētājs kundze. Langena kungs eh, savu jautājumu formulēja tā, ka viņš uzdeva uh, par produktu, uzdevu jautājumu, vai mēs runājam par produktiem, par procesiem vai par juridisko satvaru. Tā tad, kurš, kura svīra mums ir jāizmanto? Es domāju, ka uz šo jautājumu netika sniegt apmierinoši atbildes, vēlētos pret, pret, pie tā atgriezties. Un sākšu ar produktiem. Uh, Šeit stāv galu lietotāju pārstāvi, nozares pārstāvi, arī cilvēki, kam ir uzraudzības atbildība, un šeit sēž deputāti. Nu, mēs it kā te varētu būt vai nu no patērētāji, klienti vai pilsoņi, un pilsoņiem jūs eh, varat aizvien mazāk paskaidrot, ka katrs produkts, kas tirgu ir pārstāvēts, patiešām ir jēgpilns. Es vēlējos uzvai pavaicāt jautājumu, ko uzdeva kāds komisārs, ņemot vērā aizvien pieaugušās benzīna cenas. Protams, eh, aiz visa tā stāvēja kaut kāda spekulatīva elementi un ne jau uh, kaut kādas aktivitātes, kas bija vērstas uz uh, to, lai saglabātu naftas resursus. Tāpat, ja mēs runājam par pārtiks produktiem, ir liela atšķirība vai kāds, kas strādā nozarē un eh, ražo pārtiks produktus, nodrošina sev pret dažādiem riskiem uz to cilvēku rēķina, kas ir atkarīgi no pārtiks produktiem. Tātad, kurš no jums man varētu paskaidrot, kādēļ šādi produkti ir nepieciešami sabiedrībai, kādēļ ir nepieciešams uh, tirgoties ar kredīta riska mīmaiņas darījumiem, ja jums nav attiecīgas kredīta licences. Es īstenībā ļoti daudz atbilžu ceru sagaidīt no Žoē kunga, bet arī vispārējie var atbildēt. Tā tad, kā jūs varat diferencēt visus šos produktus un varat norādīt, ka tie ir patiešām nepieciešami, ka tie kaut kādu pievienoto vērtību garantē un kuri produkti mums vairs nav nepieciešami, jo tur, piemēram, pārāk destruktīvi. Paldies! Right, uh, thank you very much. I... Jā, paldies. Es uh, tošu vārdus mēnešu veikungam atbildēju. Un tad viņš varēs pabeigt savu uzstāšanos, pirms viņam jādodas prom un tālāk došu vārdu pārējiem. De répondre brièvement, rassurez-vous, euh, Je vais essayer de répondre brièvement, rassurez-vous, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Atbildot konskunga jautājumam, es domāju, ka profesionāļi šeit man pal... piekritīs, ka regulātoru caurskatāmība ir viens no svarīgākajiem aspektiem, un tā ir tiesa. Un kā Polsen kungs teica, mēs it kā mēģinam izspēlēt atklātību pret likviditāti. Un reizēm ir ļoti grūti noskaidrot, kā tad tā vai cita e, lieta ietekmēs tirgu. Tāpēc mums ir jādomā par izņēmumu iespējamību. Bet tāpat laikā. Runājot par regulātoriem, eh, caurskatāmība un atklātība ir svarīga, atbildot Kofer kungam. Runājot par sadarbspēju, nu, mums ir jāsamierinās ar to, kā tā ir. Taču risks var būt eh, lielāks, jo mēs zinām, ka uh, Daudz starpnieku iestādes jau šobrīd uh, darbojas ar ļoti riskantiem pasākumiem, un jo š, vairāk šādas iestādes sadarbojas, un jo lielāks ir katrs no risks uh, katrai no tām, jo eh, vairāk palielinās kopējais risks. Protams, ka pastāv arī tehniskas problēmas, runājot par pārvaldi, kontroli, risku pārvaldību, runājot par stresa testiem. Jā, es esmu par. Langenkungs to minēja, un tā faktiski ir viena no mācībām, ko mēs esam gūši no šīs krīzes. Mums šādus uh, stresa testus vajadzētu veikt visiem, kas šajā tirgu darbojas. Runājot par mieskaitu starpnieku iestādēm, tām noteikti vajadzētu nodrošināt, apdrošināt tātad savus uh, partnerus Un tādēļ mēs uzskatām, ka šiem tirgus dalībniekiem ir jādarbojas maksimāli atklāti. Mēs šodien veicam dažādus pētījumus, mums ir regulātori. Un mēs, protams, skatāmies, ko dara to pārstāvi un aģenti, īpaši saistībā ar Grieķijas krīzi. Un es jau savā runā mēģināju uzsvērt tieši šo aspektu un grūtības, ko tas rada. Mēs, protams, veicam izmeklēšanu, tā vēl nav beigusies. Taču ir skaidrs, ka darbības ar šiem ārpus biržas instrumentiem, protams, padziļināja krīzi tad, kad tā sākās tirgos notiek spekulācija, un tas ir pilnīgi dabiski priekš tirgus, tā tas ir. Tas nenotiek, tas notiek neatkarīgi no tā, kādi apj par kādiem apjomiem ir runa. Un, protams, ka tas viss ir ietekmējis arī Grieķijas situāciju, vēl pas, vēl, to vēl pasliktinot. Es domāju, ka mm, galvenās grūtības, ar ko mēs sastopamies, ir atklāt, ko tad tirgus dalībnieki vēlas, kas viņuprāt ir liederīgs. Un kādu produktu savukārt instē finanšu institūcijas un profesionāļus. Jo nevienmēr eh, tās faktiski pild savu tiešo uzdevumu, nevienmēr uh, cedz risku. Protams, dažādās valstīs situācija var atšķirties. Un, protams, ka tas ir vairāk attiecāms uz finanšu sektoru nekā uz pārējo tautsēmniecības daļu. Un es, protams, piekrītu profesionāļiem, kas šodien uzstājās par to, ka standardizēt visu nav iespējams taču mums ir jācenšas būt pēc iespējams ambiciozākiem, vismaz standartizācijas jomā. Paldies! Tātad mums bija jautājumi par sadarbspējas nodrošināšanu, kas ir svarīgs jautājums, un deputāti šeit vēlas iekļauties diskusijās. Tā kā iespējams jūs varētu pieminēt arī riska pārvaldības aspektus kas ir būtiski. Polsēna kungs, varbūt jūs varētu jūs komentēt. Jā, paldies. Runājot par sadarbspēju. Mēs atbalstām konkurenci. Un faktiski ir jābūt sadarbspēja, lai nodrošinātu konkurenci. Uh, jo tas noved pie tā, ka tirgus piedāvā labus risinājumus. Taču mēs saprotam, ka ir arī tādi e, riska aspekti, kas ir uzmanīgi jāizpēta. Un sapnieku iestādēm ir jācenšas riski samazināt, nevis otrādi. Tāpēc viss ir ļoti rūpīgi jāpārdomā, jāpārdomā, kā mēs to darām. Vai jūs vēlējāties komentēt arī kādu citu? citu uh, e, minēto jautājumu, jums tas nav obligāti jādara, piemēram, par kredītrisku mīmaiņas darījumiem vai vēl par ko. Jā, tieši par KMD mēs neesam saistīti ar šo biznesu, daudzas e, citas sapnieku iestādes to dara, e, varbūt mēs esam vienīgie, kas to nedara. Es nedomāju, ka šeit ir jābūt uh, konkrētam regulējumam, reglamentācijai par konkrētiem uh, produktiem. Es domāju, ka šiem, uh, šim regulējumam jābūt pietiekam vispārīgam, lai aptver pēc iespējas plašāku produktu klāstu. Jā, runājot par KMD, es domāju, ka viens no ieteikumiem, kurai šķiet piekrīt viss, praksi, ir par uh, caurskatāmību. Mēs vēlamies, lai atklātība būtu simtprocentīga, uh, vismaz cik tas ir uh, iespējams ar mūsdienu tehnoloģiju palīdzību, tātad tas ir attiecināms uz regulātoriem. Jo runāt par ko tad tirgus aktivitātes ir manipulējošas un ka tās ir graujošas valstu interesēm un tā tālāk. Uh, Eh, regulātoriem būtu daudz vieglāk izpētīt, kas tad īsti notiek. Eh, es domāju, tas būtu liederīgāk nekā vienkārši aizliegt kādus produktus, eh, kas varbūt potenciāli varētu dot labumu. Nav viegli, protams, atbildēt uz šiem jautājumiem pilnīgi precīzi. Uh, Un jautājums bija arī par to, cik daudz atklātības ir par daudz. Es domāju, regulātoram eh, tās nekad nav par daudz, tas ir pats par sevi saprotams. Runājot eh, par eh, pēctirzniecības cenu informācijas pieejamību, nu šeit ir viss arī atkarīgs no tirgus dalībniekiem. Uh, Ja jūs pārāk ātri uh, spiedīsiet atklāt šo informāciju publiski, jūs uh, varat, uh, teiksim, izraisīt tirgus pretreakciju. Piemēram, dabas gāze teiksim, varētu būt viens kaut kāds akciju skaits, kas ir pieejams no rīta, pēcpusdienā pavisam cits, mainās cena dienas laikā un tā tālāk. Tā kā ir viss šīs lietas jāizpēt, šeit nedrīkst pārsteigties un pieņemt pārsteidzīgus lēmumus. Un visbeidzot, par pārvaldības jautājumu un sadarbspēju. Es savās piezīmēs jau izteicu komentāru, ka tā ir vēlama, bet varbūt riskanta, ja jūs, eh, mē, jūs saliekat kopā produkts, kam nav konstanti riska standarti. Un tad eh, var gadīties tā, ka iestādi izvēlas piemērot viszemākos standartus, lai katrā, par katru centos padarītu uh, savstarpēji salīdzināmus vai maināmus. Tā kā faktiski, pieņemot jebkuru lēmumu, ir jāskatās, lai e, katram ieskaits starpnieku iestādi nodrošinātu atbilstošu riska segumu, e, lai tā kontrolētu sistēmisko risku, bet es domāju, ka gala secinājumi nav jāizdara šodien, un riska pārvaldība. E, šeit ļoti bieži tiek aizmirst par to, ka uh, Eh, mieskaits apnieku iestādes eh, neveiksmīga darbība varbūt atkarīga no pašas iestādes. Ja tas tā ir noticis, ka šī centrālā mieskaits apnieku iestāde ir finansiāla neveiksmība, tad attiecīgie eh, šīs iestādes, tieks izmanto šīs iestādes pakalpojums, viņiem būs eh, noteikts kapitāla apjoms, kur varēs izmantot, eh, lai pēc tam mazinātu risku pašai šai mieskaits starpnieku iestādē. Un rezultātā mēs faktiski atradīsimies tur, kur atradāmies sākumā. Kāpēc pārvaldībai ir jābūt tik prātīgai un kāpēc ar to ir jārīkojas tik uzmanīgi? Lietotāji, vai tie ir brokeri vai gallietotāji vai kurš cits, Eh, viņiem arī ir jāspēlē noteikta loma riska pārvaldībā, tas nav jādara tikai CCCP. Uh, thank you, uh, Mr. Elbeck, did you... Uh, Paldies, Elbek kungs, jūs gribētu kaut ko papildināt? Izteiktēt? Jā, plēs diezgan precīzi izteicās par pārvaldību un tagad par sadarbspēju. Vienīgais, ko vēlos pateikt, ir sekojošais. Uh, Šeit tam mērķim būtu jābūt tādam panākt eh, labus, spēcīgus, eh, regu, labi regulētus CCP, uzlabot konkurenci, bet nevis, teiksim, konkurenci kaut ko likvidējot pilnībā. Manuprāt, infrastruktūras konsekvence ir tas, kas ļoti svarīgi, lai CCP varētu darboties uh, sekmīgi, auglīgi es nevaru neko īsti pat laban iedomāties citu, un es nezinu, vai šeit kaut ko vajadzētu arī papildu darīt, ja, teiksim, jāveido kaut kāds defaulta fonds um, kaut kādiem defaulta gadījumiem. Par to mēs labāk tad nedomājam. Paldies. Jā, lūdzu. Vispirms es gribētu izteikties par caurskatāmību, pāredzamību un par to, cik daudz pāredzamība, kādām būtu jābūt šīs te lietas robežām. Mēs, protams, gribētu o, uh, tādu pašu pāredzamību ārpus biežas tirgu kā derivātu tirgu. Un tas nozīmē, eh, ka ir jāzina, kāda tirsniecības darījuma notiek, kādas ir cenas, kāda ir nosacījuma, kāds ir produkta veids, bet es nedomāju, ka ir jārā, jāuzrāda darījuma partneri. Bet, protams, šādai informācijai jābūt pieejamai regulātoriem. Par šo jautājumu mēs esam detalizēti runājuši ar enerģētikas ģenerāldirektorātu. Un pat labam mēs arī runājam par specifiski individualizētu režīmu, piemēram, emisiju tirzniecības kontekstā, dabasgāzes tirzniecības kontekstā un citu produktu kontekstā. Protams, ka jāsaglabā tirgus konfidencialitāte. Runājot par um, šiem te reģistriem, Nezinu, vai vajadzīgs centralizēts uh, eh, reģistrs uh, eh, aktīvu grupās. Bieži vien tā ir problēma jau tagad. Regulatori prasa eh, ziņojums dažādos formātos, un Eiropas uzņēmumam bieži vien ir grūti atbilst, nodrošināt atbilstību visām šādām prasībām. Ja būtu centralizēts reģistrs, šī lieta būtu daudz vienkāršāka. Un visbeidzot jautājums attiecībā uz E. -on Vai mēs redzam alternatīvas eh, risku hedžēšanai, neizmantojot eh, šos te atvasinātos finanšu instrumentus? Mūsu viedoklis ir sekojošs. Mēs gribētu, lai būtu likvīds, caurskatāms, konkurētspējīgs tirgus Un tas arī ir politikas mērķis, vai ne? Gan komisijas, gan parlamenta ieskatās. Esmu pārliecināts, mēs uzskatām, ka atvasinātie finanšu instrumenti ir neaizstājami šajā kontekstā. Ja mēs skatāmies uz cita veida produktiem, tad mēs nekad nepanāksim standartizāciju, tad tirgi nekad nebūs likvīdi, un tas būs krietni grūtāk, piemēram, jauniem tirgus dalībniekiem. Tad, varbūt, jums ir vajadzīgs kaut kāds uh, energos spēks, lai varētu darboties, un līdz ar to šī te te situācija ir ļoti svarīga, lai uh, risks tiktu mazināts un lai mēs uh, turpinātu sekmīgi strādāt, lai uzlabotos konkurence. Paldies! No the... Jā, paldies, saka priekšsēdētāji. Neviens no panē nevēlas izteikties. Laikam nē, tomēr ir vēl viens Polsankungs. Lūdzu, jūs kaut ko vēl gribējāt pateikt. Paldies par doto vārdu, saka Polsankungs. Par pārvaldību. manuprāt, ir ļoti būtiski, lai CCP būtu neatkarīgas vienības, kuras uzņemas risku, riska lēmumus CCP vārdā. Šīs te centrālā mieskaita darījuma starpnieka iestāde būs tā, kas saulēcīgi rīkosies krīzes laikā, kas veiks atbilstošākos pasākumus default atteicis gadījumā, kas darbosies, funkcionēs krīzē. Tikai tā var darboties spēcīgs neatkarīgs um, starpnieku iestādes um, veidojums. Tanīpat laikā šai iestādē jābūt riska komitejas loceklē, kurā ir nepieciešami vairāki dalībnieki. Tad dēvēti defaulta fondi faktiski ir veidota no gala lietotāja līdzekļiem, un viņiem arī ir kaut kāda teikšana. Uh, Viņiem arī ir jābūt riska komitejas locekļiem, jāpiedalās šajās diskusijās, bet ECCP visbeidzot tomēr jābūt neatkarīgai iestādēji. Blait jūs uh, mājat ar galvu, saka priekšsēdētāt, jo tas jau atbilst jūsu viedoklim. Jāsaka, um, māsters skundze. Uh, CCP ir atbildīgs par finansēšanu, par kapitālu nodrošinājumu, tanīpat laikā komitejā jābūt citiem, kas arī ir neatkarīgi. Paldies, saka priekšsēdētāja. Runāju par brokeru darījumiem. Tiksim, tie dēvētie kredīt default swap darījumi. Kaut kādi cipari šajā. Mm, jomā kaut kādi, kas, teiksim, mums ir zināms publiski informācija, kas publiski pieejama un Grieķijas uh, konteksts, vai kāds var izteikties, teiksim, kāds ir jūsu viedoklis par šo te lietu, vai kredīta default swapu loma ir bijusi būtiska, vai vienkārši tas ir tikai tāds uh, publiskots aspekts un faktiski to loma nav tik liela. Mm, saka māsters skundze, diemžēl man nav daudz informācijas šajā ziņā, lai būtiskus komentārus izteiktu. Ir ļoti svarīga, lai regulātoriem būtu pieejama pilnīga aina, priekšsats par pilnīgu ainu. Tas ir mans novērojums, un es neko detalizētāk, diemžēl, nevaru pateikt. Tātad priekšsēdētājs saka, būs uh, jāizjautā citi, varbūt Deutsche Bank kaut ko var pateikt, lūdzu. Paldies, saka Deutsche Bank pārstāvis. Kā jau Blaiza teica, tikko mēs galvenais neradīt tādu deficītu, kā saka BUK, nepaukstināt uh, risku. Manuprāt, Es domāju, ka Grieķijas lietu ir ļoti grūti vai nevajadzīgi saistīt ar Eiropas Banku uzraudzības komitejas lēmumiem. Grieķija ir specifiska problēma, un tā to arī vajadzētu uzlūkot. Paldies, saka priekšsēdētāji. Es atvainojos, ka es te jūs tīrpinu, bet nu, tāda ir mana loma. Nu, ko pēdējais jautājuma kopums eh, jau tās Katrīnas Tēla un vēl viena deputāta. Lūdzu, Katrīna, vārds jums. Paldies priekšsēdētāji un paldies arī mūsu paneļa locekļiem, mūsu referentiem ja varētu pieskarties pie kredīta default swapu jautājuma, tad, tad daudz ir runāts par to, ka vajadzētu nodalīt tos darījumus, ko lieto apdrošināšana citiem mērķiem un, teiksim, tos, kurus izmanto spekulācijām. Savukārt tie, tie, kas ir apdrošināšana, tie ir tie labie darījumi, un tie, kas ir spekulācija, tie ir tie sliktie. Un neviens īsti negrib runāt par Grieķijas parādu. Vai jūs piekrītat šādam šķīrumam, ja jūs to noraidāt? Un tad tieši jautājums eh, Blaizai Masters kundzei. Jūs esat uh, teiku, jūs esat ta sieviete, kas ir uz, eh, izveidojusi finanšu masu iznīcināšanas ieročus. Tāda ir jūsu uh, neoficiālā uh, etiķete. Jūs tad esat uh, bijusi dažādās darba grupās. Uh, Un tad zinot to, ko, ka jūs daudz zinat, un zinot to, ko jūs zinat, ko jūs būtu darījusi citādāk? Lūdzu, nākamais, saka priekšsēdētāja Vikija Froda jautājums. Paldies, saka Frodas kundze, vēlos pateikties runātājiem un arī vēlos pateikties par šādas uzklausīšanas organizēšanu. Tas ir noteikti bijis ļoti sarežģīts uzdevums. Un tātad mans jautājums ir par izmaksām, par izmaksām gala lietotājiem. Bieži vien es savā birojā dzirdu, ka tas un tas izraisīs mūsu hedžēšanas izmaksu palielināšanos, pieaugšanu. Nezinu, vai jums precīzi, man arī nav precīzu datu, bet kāda ir, teiksim, saikma ar bankām, atšķirība no bankām arī par nodrošinājuma izmantošanu. Nav jau precīzi pateiks, kāds būs šis nodrošinājums, nepieciešamais nodrošinājums, notiecīgās pracības. Uh, Kāda ir jūsu analīze, apsvērumi, kādu iespēju šis te jaunais regulējums varētu atstāt uz kapitāla prasībām un kapitāla izmaksām? Un precīzāk, tirzniecība un risks, tad caur CCP vai šis te risks ir kaut kāds uh, maksimāli minimāls? Uh, Un kāds, kad būtu pareizā attieksme pret kapitāla prasībām šajā kontekstā, ņemot vērā, ka CCP piedalītos darījumā, vai arī ja nepiedalītos, un blēt jūs savā uzrunā sacījāt, ka nepieciešams uh, mazināt risku, bet, protams, ka jāskatās, vai darījumi ir salīdzināmi. Ko jūs uh, izprotat uh, riska mazināšana divpusējā mīmaiņas darījumā? Tātad paldies, ka priekšsēdētāji vairāk. Ā, vēl viens jautājums. Mm. Paldies, saka runātājs. Man ir divi jautājumi pamat pamatos. Tad, tad vairāki runātāji teica, ka būtu jābūt zināmiem atbrīvojumiem attiecībā uz galu lietotājiem. Nu, tā tad, ņemot vairāk kāda ir bijusi šī krīze, bija gala lietotāji vai tā dēvētie gala lietotāji. Uh, kas faktiski ir eh, krimināli noziedznieki, lai arī viņi ir tīri dalībnieki. Piemēram, Enron arī ir šajā gadījumā minams. Kur ir tas slieksnis, kāds ir šis slieksnis, kā mēs to nosakām, lai nošķirstu, nošķirtu faktiskus gala lietotājus no tiem gala lietotājiem, piemēram, investīciju bankas, ar kaut kādu zināmu gala lietojumu, bet nav īsteni. Varbūt, ka es neprecīzi izsakos angļu valodā. Nu, piemēram, Siemens. To bieži vien Vācijā uzskata kā investīciju banku ar zināma veida um, elektroražošanas ievirzi. Un otrs jautājums ir sekojošs, tas teorētiskāks. Uh, kad vairāki no jums runāja, es ievēroju tādas dažas lietas. Jūs it kā balstāties uz pieņēmumu, ka augsta likviditāte ir laba tirgum, lai uh, efektīvi veiktu piešķiršanu, riska, piedošanu, līdzekļu piešķiršanu. Uh, Un tā tad, vai tas tomēr nav, uh, jūs sakat, ka ir vairāk apsvērumu regulējumā, kas, bū, kas ierobežot likviditāti, vai tad jūs uzskatāt patiešām, ka augstai likviditātei ir tieša saiksne ar aug, augstāku tirgus efektivitāti? Manuprāt, uh, runa ir bieži vien par asimetrisku informāciju, un ja mēs, teiksim, runājam par apgrozījumu, tad. Uh, mierīgi ar labiem argumentiem varētu apšaubīt to, vai pat tiešām augsta likviditāte ir tieši saistīta ar tirgus efektivitāti. Jo um, ņemot vērā jūsu pieredzi, es gribētu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis šajā sakarā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tā kā diezgan liela daļa jautājuma bija tieši vērsta uz Blētmāstras kundzi, es vērsīšos tieši pie jums. Vai kādam vēl ir jautājums? Uh, referentam ir vēl es neliels jautājums, lūdzu. Man ir jautājums par uh, to attīstību, kas ir novērot pēdējo desmit gadu laikā attiecībā uz atvasinātajiem vērtspapīriem. Uh, tie ir četrkāršojušies, un mēs, protams, bruto vērtību nevaram uzlūkot par absolūtu vērtību. Vērtība ir pieaugusi, ņemot vērā to, ka elastība un tirgus likviditāte to pieprasa. Es vēlētos dzirdēt sešu ekspertu novērtējumu, ko jūs par to domājat, ko jūs domājat par regulējumu, kas varētu nedaudz iegrožot šo tirgu un, teiksim, atvest to atpakaļ pie tādas tirgus sistēmas, kas valdīja 2000. Uh, um, gadā. Un uh, jāņem vērā, ka šeit, uh, teiksim, uh, no trīs kāršas vērtības uh, ir uh, atvesinājuma vērtība pieaugusi līdz pat 12 reizēm. Paldies, saka priekšsēdētāja. Nu, īstenībā šis pulkstens pie sienas atpaliek pa piecām minūtēm, līdz ar to mums vairs nav daudz laika palicis, bet Blaita pirmā jūs lūdzu. Paldies! Tātad finansiālie masu iznīcināšanas līdzekļi man šķiet šī. Šis citāts pirmoreiz izskanēja no slavenā investora mutes. Viņš ļoti, eh, Buffett kungs, viņš pats ir ļoti daudz izmantojis šos derivātus. Un Es mēģināju saprast, kādā kontekstā viņš izmantoja šo apzīmējumu un uh, mēģināju saprast, kā viņš ir izvērtējis šādus atvasinātos produktus. Īstenībā man ir jāpiekrīt viņa viedoklim, ņemot vērā to, ka atvasinātie finanšu instrumenti var būt uh, produkti ar ļoti augstu riska pakāpi, ja tie nonāk nepareizo lietotāju rokās un tiek nepareizi izmantoti. Uh, Es domāju, tieši to Buffett kungs vēlējās pateikt, jo, piemēram, āmuru mēs varējām, varam izmantot arī kā bīstam, kā slepkavības ierots vai kā kaut ko noderīgu. Un jāņem vērā, ka bija patiešām daudz. Uh, zaudējumu krīzes dēļ un uh, aizdevumi ļoti cieta. Mēs ņemam vērā arī to krīzi, kas skār nekustamo īpašumu tirgu, bet neskatoties uz to, jūsu jautājums patiešām ir attaisnots. Mums ir jāgūst patiešām ļoti daudz mācības no tās pieredzes kas ir gūti izmantojot mm, atvasinātos instrumentus, kas uh, zināmā mērā arī izraisīja finanšu krīzi. Man uh, Eh, ir tāda sajūta, ka es esmu gūst patiešām ļoti daudz mācības un pieredzes šādā ceļā. Varbūt es nebūtu rīkosies savādāk, jo jāņem vērā, kādu lomu es spēlēju tieši šeit, un es, protams, eh, tagad eh, neteikšu, cik man ir gadu, bet, nu, es jau diezgan ilgi darbojos šajā nozarē. Es esmu varbūt eh, nonākus pie secinājumiem, ko es būtu darījusi savādāk pirmām kārtām eh, runāt savādāk par AEG šo apdrošināšanas sabiedrību, kas eh, guva par ļoti lielu spēlētāju tirgū. Uh, Un, protams, ņemot vērā eh, šīs eh, kompānijas aktivitātes un aktivitāšu mērogu, eh, tas radīja arī liels sistemātiskos riskus. Ja šis uzņēmums nedarbotos tik lielā mērogā, protams, mums vajadzētu padomāt, kāda ietekme tam būtu. Un mums nekad nevajadzētu domāt, ka šāda veida uzņēmums varētu būt tik konsekvents tirgu, pilnīgi neregulēts un mēs to vispār nepamanītu. Tātad tas ir pirmais secinājums, ko es esmu gūs savas karjeras laikā. Kādēļ mēs kaut ko nepamanījām tādēļ, ka bija ļoti daudz informācijas par pārobežu aktivitātēm un mums vajadzēja saprast, ja būtu bijusi obligāta informācijas sniegšana, šādas saistības, tad eh, mēs eh, varbūt iespējamos riskus, eh, šādas brīdinājuma zīmes pamanīt jau ātrāk. Mums ir jāsaprot, kuri ir šie spēlētāji, neregulētie spēlētāji, kas varētu radīt potenciālos riskus un kā viņi sev pozicionē tirgū un papildus bija ļoti cieša saikne starp AEG un eh, citiem starpniekiem, un eh, gan starp starpniekiem, gan starp starpniekiem un citiem uzņēmumiem un tā tālāk, protams. Eh, tas iedragāja uzticību un regulātoriem vajadzēja arī e, šeit investēt nodokļu maksātāju naudu, lai glābtu visu situāciju. Viņi saprat, ka tam būs kaut kādas sekas un saprat, kādas sekas būs vispār mm, viņu, teiksim, pasivitātei, ja viņi neko nedarīs lietas labā. Un e, pēdējā mācība, ko es guvu, mēs nekad nevarētu atļaut, lai pirms finanšu krīzes e, sākuma Tātad, lai šis um, savstarpējās pakārtotības līmenis uh, nevarēja būt tik augsts, kā tas bija pirms finanšu krīzes, līdz ar to mēs nevaram ko tādu pieļaut nākotnē. Protams, uh, mums ir jādarbojas aktīvi šajos tirgos, lai varētu samazināt šo pakārtotību un savstarpēju atkarību, un es no savas sirds dziļumiem ceru, ka mēs kaut ko varēsim panākt. Un vēl kāds jautājums. Tas bija tehnisks dabas jautājums, ko es domāju sakot eh, par divpusēju ķīlu piedāvāšanu un divpusēju mieskaitu, bet uh, šī ķīlu garantija, divpusējā ķīlu garantija ir ļoti izplatīta praksē, tas uh, norisinās atvasināto instrumentu tirgu, kad uh, abas uh, iesaistītās puses vienkārši sniedz garantijas viena otrai. Šīs garantijas var būt gan skaidrā nauda, gan um, vērtspapīri, likvīdi vērtspapīri, un pēc tam notiek apmaiņa, un dažreiz šīs ķīlas ir daudz sarežģītākas, piemēram, kāda banka, uh, Eh, kas eh, tirgo enerģētiku, eh, tirgojas ar energo uzņēmumu, viņi varētu piedāvāt ķīlas konkrēti izēvielu formā. Un Mums jāsaprot, ka šis ir viens no instrumentiem, kas bankām ir jāizmanto, lai varētu palīdzēt tautsājumniecības izaugsmēji un padarīt tautsājumniecību uzticamu. Mums ir jāņem vērā arī kapitāla prasības, lai izvarītos no riskiem. E, piemēram, starpnieki iestādi nekad nevarētu pieņemt lidmašīnu kā ķīlu, jo uh, lidmašīnu vienkārši nevar uh, padarīt likvīdu. Tas vienkārši nav iespējams. <laughs> Um, case, think... Vienkārši, nu, mēs no tā negūsim peļņu. Es uh, vēlējos to paskaidrot tālāk. Atbildot uz jautājumu par cilvēkiem, kas īstenībā uzdodas par galu lietotājiem, bet īstenībā, nu, ir tādi slikti aktieri. Es, man šķiet, šo jautājumu dzirdēju, nu, no godātā kunga, kas sēž tur tieši pārpretī. Ja mēs uh, runājam par galu lietotājiem, vai beigās mēs šeit nerunāsim par lielām finanšu institūcijām, par eh, riska ieguldījumu fondiem, kas sev sauc par galu lietotājiem, bet īstenībā spēlē paši sev kaut kādas zināmas spēlītas. Tādēļ ir nepieciešama atskaitīšanās regulātoriem, tai ir jābūt juridiski saistošai par visām aktivitātēm bez jebkāda izņēmuma, un pēc tam regulātors var iejaukties, ja šāda nepieciešamība ir, un viņš var galalietotājiem palūgt attaisnot savus aktivitātes, ja atbilde šo regulātoru neatbi, neapmierina, tad viņš arī var eh, nu, runāt par kādiem izņēmumiem, kas būtu jāpiemēro. Un visbeidzot, ja mēs runājam par likviditāti un kādēļ tā ir nozīmīga un vai likviditāte automātiski nozīmē efektivitāti. Es esmu iepazinusies ar ļoti daudziem pētījumiem, ko jūs noteikti arī būsiet redzējuši, un nu, tur nebūtu nav rakstīts. Uh, ka uh, likviditāte un efektivitāte vienmēr ir saskaņā. Jūs teicāt, ka nevienmēr likvīds tirgus ir efektīvs, bet kas raksturo likvīdu tirgu? Jūs varat tajā veikt dažādas transakcijas. Tas nozīmē, jūs varat nepiekrist šai cenai, bet šī cena ir lietojama un jūs tai varat piekrist vai nu kā pircējs vai kā pārdevējs. Un uh, Likviditātes krīze kļuva smagāka finanšu krīzes laikā. Mēs runājām par to, ka um, globālā finanšu sistēma nestrādā, tā nav spējīga funkcionēt, un regulātoriem vajadzēja sekot šai attīstībai. Tātad likviditāte saglabā cilvēku spēju pārvaldīt savus riskus, tad uh, Eh, kad viņi izvērtē iespējamos riskus un vai nu viņi turpina darboties kā iepriekš, vai arī ņemot vērā eh, citu pieļautās kļūdas viņi izstājas no tirgus. Piemēram, runāsim par šo lielo brokeru Lehman Brothers. Viņi veica hedžošanu un tālāk uh, tā tika atslabināta un kādi bija lielākie riski, tie jau uh, radās ne jau tādēļ, ka Lehman Brothers viņiem nemaksāja, bet tādēļ, ka eh, brokeri nevarēja pēc tam izkļūt no šī apburtā loga. Nu, tie bija mani komentāri. Paldies, eh, Blaizai, saka priekšsēdētāji, es domāju, ka jūs uh, gandrīz ietvērāt visus uzdotos jautājumus. Es īsti nezinu, kurš vēl <sighs> varētu izteikties. Piemēram, runājot par uh, šo derivātu kontraktu samazināšanu, par to plūsmas samazināšanu bankās. Varbūt, ka kolēģis no Deutsche Bank varētu par to kaut ko pastāstīt. Nu, es ar prieku jums kaut ko pastāstīšu. Mēs saprotam, ka efektīvs tirgus ir tāds tirgus, kur valda patiešām veselīgs līdzsvars starp pieprasījumu un piedāvājumu, un mēs nevēlamies nevienu uh, spēlētāju no šī tirgus izslēgt. Un ir jāparūpējas, lai visi tirgu iesaistītie būtu regulēti, un regulātori zina, kas īsti notiek, bet uh, būtu riskanti sākt izslēgt uh, no tirgus tādus lietotājus, kas uh, var piedalīties šajā tirgu un sniegt savu ieguldījumu. Ja mēs runājam par kontraktu skaitu, it sevišķi, ja mēs runājam par KMD tirgu, tad, kad mēs runājam par eh, šo tirgu izpratni, varbūt eh, mēs nerunājam par risku eh, pareizajā toņkārtā, mēs runājam par ilgtermiņu kontraktiem, par īstermiņu kontraktiem, un radītie riski ir ļoti atšķirīgi, bet Atgriežoties pie KMD, es domāju, ka tirgū tiek piedāvāt visai veiksmīgi kontrakti un ja mēs runājam par konkrēto aktīvu grupu, ko pārstāvu tieši es, mums ir. Tools, in, in, in, uh, ir jāmaina mm, šīs izpratnes un paradigmas, un uh, varbūt uh, mēs par to nevienmēr varam runāt, ja mēs runājam par risku, bet ir jāpadomā arī par šo kontraktu piešķiršanu. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāja Reibana kungs vēlas vēl kaut ko piemetināt. Jā, es vēlējos atgriezties pie diviem jautājumiem, ko uzdeva Fordas kundze. Par e, izmaksām gala lietotājiem bez šaubām, protams, e, izmaksas pieaugs un pieaugas, e, pie, pieaugs izmaksas ņemot vērā arī ķīlas un piedāvātās ķīla formas, un tas uh, radīs jaunus instrumentus, kas būs nepieciešami, lai kaut kādā veidā varētu paredzēt šo visai neskaidro nākotni, un tieši tādēļ mēs esam pret šo eh, prasību, ka vajadzētu būt obligātai prasībai eh, centralizēt šīs mieskaita iestādes, bet jāatsaucas arī uz Bāzēles komiteju un uh, ar šāda veida sistēmu mēs runājam par kapitāla prasībām, kas ir nepieciešams centralizētām ieskaita starpnieku iestādēm. Nu, mans viedoklis ir ļoti atklāts. Mēs e, īstenībā paši zāģēsim to zarus, kur sēžam, ja, piemēram, ASV senatori teica, e, ka ir jāsamanazina riski un. Uh, Eh, mums ir šī Bāzēles iniciatīva un eh, pateicoties tai mēs varam vienkārši turpināt ierastajā garā, paaugstinot izmaksas, tas viss tagad ir dokumentēts un īstenībā tas nozīmēs, ka daudz galu lietotāji atteiksies no hedžošanas, jo vienkārši izmaksas būs pārāk augstas. Tas vienkārši ir milzīgs izaicinājums, un mums ir jāņem vērā CDF 4, tātad kapitāla prasība direktīvas prasības un arī Bāzēles komitejas prasības un mums vajadzētu izvairīties no atkāpēm. Es domāju, ka šīs prasības ir integrētas Bāzēles direktīvā. Un mums, protams, ir jātīra šī finanšu sistēma, jātīra tā no toksiskiem aktīviem, bet ir jābūt arī skaidrām norādēm un principiem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Kolēģis vēlējās izteikties, vai jūs vēlējāties papildināt? Jā, tika eh, minēta eon lieta. Ir ļoti daudz noteikumu, kas ir jāievēro arī uh, tirgojoties ar atvesinātajiem vērtspapīriem, un ne visu var mainīt runājot par uzraudzību un arī par uh, eh, mieskaitu iestādēm. Polsenkungs lūdzu vārdu lūdzu. Uh, Paldies! Atbildēšu uz dažiem jautājumiem, kam kolēģi pieskārās pirmām kārtām komentējot par spekulācijām pret riska ieguldījumu fondiem, kā tad mēs varam nošķirt, kur šeit ir labie varoņi un kur ir sliktie varoņi. Es jau savā sākuma runā teicu, ka ir ļoti grūti veikt šo kontrolu un uzraudzību praksē. Es uzskatu, ka uh, vislabākais veids, kā lēmt, kas varētu būt eh, tāds potenciālais sistēmiskā riska avots, ir vienkārši izvērtēt apjomu un izmēru mērogu, kādā notiek šīs transakcijas tālāk par starp iestādēm un kapitāla prasībām šīm starpnieku iestādēm. CCP ir ļoti konkrēti instrumenti, kas tika izveidoti, lai varētu pārvaldīt riskus. Tas ir e, it īpaši no svara tad, kad mēs ļoti daudz runājam par risku pārvaldību. Protams, mums ir jārada stimuli iesaistītajām pusēm, lai e, vairāk e, cilvēku veiktu šos mīniskaitus, mīniskaitus starpnieku iestādēs. Visbeidzot, viens aspekts par to, cik uh, lielas izmaksas ir piedāvājot ķīles mieskait starpnieku iestādēm. Protams, līdzekļi ir nepieciešami un riska pārvaldības režīms, ko veids mieskait sistēmas, ir uh, pieprasījis uh, ķīles šos nodrošinājumus nepārtraukti. Ja mēs pret šo risku mēģinātu cīnoties citā veidā, bez ķīlām, lai aizsargātu savas pozīcijas, jo projām riska izmaksas būs augstas. Uh Varbūt kādreiz mums liekas, ka riska izmaksas nav pietiekami augstas tādēļ, ka informācija nav sniegta pietiekami caurskatāmā veidā vai šī ķīla ir piedāvāta uh, konkrētam uzņēmumam. Es teiktu, ka ieskaita starpnieku, uzņē, starpnieku iestādēji ir jāparāda, ka risks pastāv, ir jāpasaka, ka tas ir uh, ir jāinformē par to, un ja mēs runājam par šī melnā kaķa izdzīšanu no melnā tumšās istabas, tas uh, arī ir saistīts ar riskiem. Paldies, paldies, Žojē, kungs, jūs atkal vēlaties izteikties. Ah, Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Jā. Yeah patiešām ir ļoti grūti vienmēr nošķirt labos varoņus no sliktiem varoņiem, arī sliktos uh, produktus no labajiem produktiem. Mēs runājam par KMD. Un varbūt, uh, nu, KMD nebija galvenais uh, krīzi izraisošais faktors Grieķijā, bet Grieķijas parādi ir taustām, tie ir redzami visiem, tie nav virtuāli parādi. Un ir vienmēr kādi spēlētāji, kas vēlas tirgoties, kādi, kas vēlas spekulēt un vienkārši gūt pieņu par katru cenu. Protams, ir skaidrāks par skaidru, ka ir jāmaina atsevišķi noteikumi, to mums pierādīja pašreizējā krīze. Mums, protams, ir jāapspriež ar uzraudzības iestādēm un ir jāparūpējas, lai tiktu sektas izmaksas. Ja AEG vajadzētu uh, sekt radušās izmaksas, nu tad nenon, mēs nenonāktu līdz uh, šādiem ekscesiem. Protams, ka tirgu notiekošajām operācijām jātiek apmaksātām, ir jā, jāmaksā īstā cena, un tie, kas iesaistās finanšu aktivitātēs, riski ieguldījumi fondi, bankas un kas cits, viņiem ir jāsadz radušās izmaksas. To teica arī referents. Uh, Ir, protams, um, atšķirības, kas ir jāņem vērā, ja mēs runājam arī par šādu uh, transakciju aplikšanu ar nodokļiem. Tas bija pirmais, ko es vēlējos pateikt. Man šķiet, Svens teica, ka gala lietotājiem vai, nu, mēs te runājam par bāzeli, par Bāzēlas komiteju, tātad uzraudzībai vienmēr ir jāuzdod jautājums, kādēļ cilvēki veids kaut kādas aktivitātes mieskaits starpnieku iestādēs. Ir jānosaka konkrēts robežas, konkrēti sliekšņi, ir jāizpēt šīs brūto cenas un ir jāpadomā arī par uh, izņēmumu ieviešanu, uh, ja nav pārsniegta konkrētā robeža. Tas viss ir skaidri jādefinē. Vēl kāds aspekts. Runājot par likviditāti. Es varu piekrist visām pateiktajām un mēs nevaram vil, vilkt vienādību zīmes starp um, likviditāti un nodarbinātību, kā arī ekonomisko izaugsmi. Ja mēs iejaucamies tirgu, ja tirgo iejaucas arī nefinanšu spēlētāji, tad, protams, likviditāte ir nozīmīga un ir teorētiski saiknes ar šiem faktoriem, bet ja tirgu ir kādi satricinājumi, tad ir eh, ļoti rūpīgi jāievēro likviditāte. protams, arī runājot par uh, ekonomikas izaugsmi. Ja mēs runājam par atvasināto instrumentu apjomu, mums eh, ir eh, šis apjoms jāsamazina līdz tādiem loģiskiem apmēriem un jāsaprot, ka tirgus ir pa, nu, gandrīz trīskāršojies savos mērogos pēdējā laikā vai lādu kaut kādu uh, tādu labvēlīgu vai nelabvēlīgu pamudinājumu dēļ. Es nezinu. Kādēļ šīm vērtībām vajadzētu atšķirties no tām vērtībām, kas pastāv akciju tirgu? Mēs to pieredzējām atvasināto vērtspapīru tirgu, tas patiešām eksplodēja, mums vajadzēja rīkoties prātīgāk, un mēs jau šonedēļ varam pieledzēt līdzīgus scenārijus, jo savādāk būs uh, nepārtraukt viena krīze pēc otras. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētāji, vēlējos pateikties visiem ekspertiem un došu vārdu referentam noslēguma vārdiem. Langena kungs, lūdzu, paldies, paldies, priekšsēdētājs kundzes. Sākumā vēlējos pateikties sešiem referentiem. Uh, Debates bija patiešām saistošas, mēs uzklausījām tādu ļoti profesionālu viedokli un es domāju, ka mēs visi uzzinājām eh, ļoti daudz laba un vērtīga. Vēlējos pateikties visiem sešiem ekspertiem, viņi visi nu, pauda tādu atšķirīgu redzējumu un eh, kāds varētu būt rezumē. Es domāju, ka secinājumi ir visai vienādi, līdzīgi, ir nepieciešams vairāk caurskatāmības, ir jābūt atšķirīgam regulējumam un tāpat mums ir nepieciešamas neatkarīgas starpnieku iestādes, bet runājot par detaļām, šeit ir joprojām vēl daudz jautājumu zīmju. Tas būs mūsu uh, uzdevums uh, nākamajā laika posmā, kad mēs eh, konsultēsimies par ziņojumu, vēlējos eh, tagad piedāvāt mūsu ekspertiem Uh, lai viņi mūs uh, konsultē arī turpmākajā likumdošanas procesā. Sirsnīgs paldies par ierašanos komitejā. Mēs, protams, esam pieraduši savu darbu beigt saulaicīgi. Izskatās, ka jūs atbildējat gan arī uz visiem jautājumiem, ne uz visiem, bet nu uz ļoti daudziem. Sirsnīgs paldies par to. Un es ceru, ka mēs arī esam guvuši pareizo mācību šajā pēcpusdienā. Mēs uh, šķiet 17. maijā vēlamies pieņemt atzinumu savā komitejā, tiks vēl piedāvāt kompromisu grozījumi un komisārs Barņē pagājušā nedēļā teica, ka jūnija beigās, jūlija sākumā viņš piedāvās konkrēto likumdošanas iniciatīvu un līdz tam mums vajadzētu pieņemt savā dzinumu. Sirsnīgs paldies! Um, Well, thank you very much. I think some... Paldies. Es domāju, ka mēs varētu aplaudēt mūsu viesiem. Tālāk pārējām pie jaut nākamā jautājuma. Tā ir viedokļu apmaiņa un grozījumu apspriešana par Werneru Langena ziņojumu. Nu, jautājums par 17. māju nav vēl īsti skaidrs. Ir jāsagaida oficiālā versija, jo tur ar krīzes komitejas darba kārtību ir kaut kādas, kaut kāda pārklāšanās. Vai visi paliek, kāds ir prom? Un tagad dosim vārdu referentam. He's coming, he's coming. Jā, vielen dank, äh, ich darf da. Paldies, es uzreiz ķeršos pie darba. Runāšu par grozījumiem. Nu, tāds sarežģītāks jautājums. Ir ziņojuma priekšlikums un ziņojuma projekts uh, nav pilns, pilnvērtīgs. Tādēļ es būtu patiešām pateicīgs ah, kolēģiem, es esmu pateicīgs kolēģiem, ka viņi ir izteikuši daudz vērtīgs priekšlikums. Pirmām kārtām es vēlējos uzsvērt, ka tagad mēs ah, nerunāsim par tādas, eh, tādām redakcionālas dabas izmaiņām. Ziņojums, par kuru mums ir jābalso, šķiet, ka beigās eh, noslēguma posmā tā tad būs vismaz dubults izmaiņu skaits salīdzinājumā ar to versiju, kas eh, bija izstrādāta sākumā. Mēs saprotam, ka pastāv viedokļu dažādība, tad, ja mēs iepazīstamies ar atsevišķiem punktiem. Es domāju, Nu, es te tagad uh, runāšu par konkrētiem grozījumiem. Pirmais, otrais grozījums. Šeit ir runāts par uh, to, ka ir uh, jāpārņa, jāņem vērā tie lēmumi, kas tika pieņemti iepriekšējās darba grupās. Tad ir vairākas norādes apsvērumos, kas norāda jau uz šo uzņēmumu AIG bet tāpat tiek runāts arī par um, ieņēmumiem ārvalstu valūtā, par procentu likmēm, par izēvielu cenām, par to, ka ir nepieciešami šie atvasinātie finanšu instrumenti. Es domāju, ka kompromiss, kas varētu iekļaut uh, grozījumus 3 līdz 6, varētu būt labs ceļš, kā virzīties uz priekšu. Tālāk uh, šis kompromis varētu ietvert arī grozījumus līdz devītajam grozījumam, ņemot vērā visu eh, nepieciešamo aspektu iekļaušanu. Eh, tas ir mans piedāvājums, un es eh, šajā nedēļā strādāšu pie kompromisa grozījumiem, un, protams, par tiem informēšu visus kolēģus komitejā. Otrais punkts ir saistīts ar īpašo raksturu, kāds piemīt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Desmitais grozījums eh, man šķiet uh, uzslavas vērts, bet, protams, tas nav pietiekami precīzi. Te ļoti daudz varētu interpretēt. 11. grozījums. Uh, äh, internacionāli standārts for starptaut, šeit ir pieprasīta starptautiska sadarbība, starptautiski standarti, bet tāpat tiek runāts, ka ir nepieciešams, bet, bet es domāju, ka vajadzētu pieminēt šeit arī tādus e, Eiropas līmeņa noteikumus. 12. grozījums iesniedzis Gazēkungs. Viņš runā par uh, finanšu instrumentu līguma apjoma valstīs, bruto tirgus vērtību, kā arī uz tirgus riska pārvaldības pasākumiem, kas nosaka divpusēju ieskaitu līgumu apjomu. Šis man šķiet eh, vērtīgs grozījums. 13. grozījums arī eh, varētu iekļaut. Tas varētu būt savietojums ar 12. 14. grozījums. Kolēģis Kanfāns Saskaņā ar pēdējo pētījumu rādītājiem eh, runā par informācijas asimetriju, kas veicina ļaunprātīgu tirgus izmantošanu. Es nezinu, vai šim grozījumam īstā vieta ir manā ziņojumā. Es īstenībā būtu pret to jo īstenībā 15% no visiem derivātiem tiek tirgoti biržās, ņemot vērā to, eh, kādi ir šie problemātiskie derivāti. 15. grozījums iesniedz valsts klints. Šeit ir runāts par svirošanu un e, arī finanšu instrumentu skaitu pieaugumu. Šis grozījums man šķiet atzinības vērts. 16. grozījums iesniegus krāca Ceragopulu par to, kā. Ka Eh, viņa uzskata, ka parādzīmes un kredītriska mīmaiņas darījumi ir atbildīgi par eh, parādu krīzi Grieķijā. Mēs jau uzklausījām mūsu ekspertu Žoēkungu, viņš teica, ka mm, parādi ir reāli, nevis virtuāli, un īstenībā ne jau parādi bija spekulācija priekšmets, bet uh, spekulācijas kā tādas. Es domāju, ka KMD procents eh, sniedzot aizdevums, eh, tātad valsts līmeņa aizdevums bija viena trešdaļa no eh, vis šie instrumenti sastāv vienu trešdaļu no kopīgā Grieķijas parāda. Un, ja mēs šeit runājam par tādu milzīgu parādu sasniegšanu, es te lieku jautājumu zīmi pie šī grozījuma, bet mēs varbūt ar Kratas kundzi varētu vienoties par labāku formulējumu. tiek runāts par instrumentu sarežģītumu un arī par to, ka ir nepieciešams ierobežot risku un nodrošināt tirzniecību dažādās jomās. Domāju, ka e, ar kompromisu grozījumu numuru divu mēs varētu šeit atrast labāko formulējumu, kas būtu pie, pieņemams lielākajai deputātu daļai. Tālāk 22. grozījums, ko ir iesniegusi mūsu komitejas priekšsēdētāja, vēlētos atbalstīt šo grozījumu. Te ir runāts, ka ir jābūt ne, nediskriminējošai pieejai tirzniecības vietai un ir jāgarantē centralizēto mieskaita darījumu starpnieku iestāžu uh, veiksmīga un nevainojama darbība. Šeit jārunā arī par savietojamību, par uh, sadarbspēju. Tas ir grūts jautājums, par ko noteikti ir jādiskutē un ir jāatrod labākie formulējumi. Tagad ir vairāki gandrīz identiski grozījumi, ko ir iesnieguši vairāki kolēģi. Viņi vēlas, uh, nu, īstenībā viņi attiecas uz uh, konkrētiem aspektiem, uz vienu to pašu, un es varu tos uh, vērtēt atzinīgi. 26. grozījums, Padimatas kundze iesniegusi. Viņa arī uh, savā grozījumā runā par situāciju Grieķijā un pašreizējā teksta versija 26. grozījumā man šķiet pieņemama. Un līdz ar to mans vērtējums ir ar pluszīmi. Tas pats attiec arī uz 28. grozījumu, ko iesniedz Pēters Skiners. 29. Šārons Bolzas kundzes grozījums. Ob der in die Systematik insgesamt hinein. Tiek runāts par to, uh, kā mieskaita darījumi atbilst galveniem kritērijiem, proti likviditātei. F apsvērumā Gozē kungs piedāvā svītrojumu, es esmu pret to, un es uh, labāk pieņemtu Svinbērns kundzes piedāvāto grozījumi, proti, ka ir nepieciešama uh, papildus stratēģija attiecībā uz atvasināto finanšu instrumentu tirgu. Es domāju, tas ir um, pareizais faktors, jo tirgos valdīja uh, pilnīgi necaurskatām situācija, tādēļ ir nepieciešams labāks regulējums, jo līdz šim nekas netika regulēts. To bild arī daudz ekspertu šodienas debatēs. Tas, um, tiks apkopots kompromisa grozījumā numur 3 un pateicoties uh, šim grozījumam mēs varēsim iekļaut grozījumus no 29 līdz 34. Tālāk 35. līdz 42. grozījumi. Šeit tiek runāts par gala lietotājiem, par to mēs šodien ļoti braši diskutējam, te ir runāts arī par MVU, un es domāju, ka mēs varam visus šos grozījumus iekļaut vienā kompromisa grozījumā, tas būs kompromisa grozījums numur 4. Tālāk 37. grozījums, to ir iesniedzis Ferberkungs, man ir nepieciešams uh, sīkāks paskaidrojums, es vēlētos tikai precizējumu esmu gan atzīmējis šo grozījumu ar plusu zīmu, tātad mans vērtējums ir pozitīvs. Bet uh, gribu vēl uh, precizitāti. 40. grozījums. Man šķiet, šie skaitļi ir pārāk zemi, ka ar finansēm nesaistītu uzņēmumu veido tikai 5 līdz 10% no atrasināto finanšu instrumentu tirgiem. Saskaņā ar komisijas jaunāko informāciju un to informāciju, ko mums ir piedāvājusi ECB, eh, šis skaitlis ir 13,5%, tātad nedaudz vairāk. Tālāk. 43. līdz 48. grozījums. Arī tie tiks apkopot kompromisu grozījumā, bet Šmita kunga formulējums, eh, kā arī Svinbērns kundzes eh, formulējums man patīk vislabāk, bet Gulāra kundzes eh, grozījums, viņa no sociālas grupas, nu, tas man sagādā grūtības. Bet mēs, protams, arī izstrādāsim kompromisu grozījumu. Tālāk. 49. 50. grozījums. Es domāju, ka tie ir jāsvītrot, tie vēl svītrot I apsvērumu, un es domāju, ka citu kolēģu piedāvājumi šeit ir labāki. Tālāk 51 līdz 56 par uh, gala lietotājiem vai uh, nefinanšu institūcijām mums šeit būs nepieciešami īpaši noteikumi un uh, mēs šos uh, grozījumus varētu iekļaut vienā kompromisa grozījumā, un īstenībā šeit ir daudz dažādu priekšlikumu, kas īstenībā pasaka vienu to pašu. Tālāk ir ļoti plašs grozījumu spektrs - 57., 58., 63., 64., 65 tie tiks apkopoti septītajā kompromisa grozījumā. Šeit tiek runāts par eh, mieskaita starpnieku iestādēm, eh, sistēmiskiem riskiem, konkurenci. Un man pārsteigumu sagādāja tas, ka visus piecus grozījumus iesniedza franču delegācijas kolēģi no četrām atšķirīgām politiskajām grupām. Šķiet, ka jūsu vidū nevalda vienotība. Nu, bet arī šeit es varēšu <laughs> izmantot, izveidot kompromisu, par ko mums noteikti būs jāapspriežas. Tālāk. 67., 68., 59. grozījums. Tie ir um, saskaņoti, ņemot vērā savu tematiku. Te ir runāts par uh, KMD un ieteikumiem atsevišķiem energo uzņēmumiem, kā arī uh, ir runāts par uh, G20 secinājumiem. Mēs uh, meklēsim labāku formulējumu, tas pagaidām vēl nav tapis. 60. grozījums, te ir minēta Grieķijas situācija, un es varētu atbalstīt šo grozījumu, ko ir izstrādājis Gulāra kundze. Tātad ne ar diviem L jūs uzvārds ir. Nu jā. Ja, eh, Vorlagen des kolēģi. Būmankungs arī ir iestrādājis vairākus grozījumus, arī tos es varu pieņemt. 69. 62. 59. grozījums. Zum Teil identisch sind, wieder mal identische Fragen. Šie grozījumi ir um, visai identiski, divi no Francijas delegācijas iesniegt, viena iesniedz Itālijas kolēģis, bet 73. grozījums, ko iesniedz Kansankungs, man tik ļoti nepatīk. Nu, kā man to tā maigāk pateikt? Viņš runā par to, ka ir jāierobežo cenu svārstīgumu mazināšana un aicina īstenot mehānismu klāstu Eiropas līmenī. Es domāju, ka 73. grozījumu es noraidīšu. Es neuzskatu, ka mums ir nepieciešams īpaši ietvars uh, cenu svārstīgu mazināšanai. Mēs par to varam strīdēties. Beres skundze iesniegus 74. grozījumu. Par to es labprāt balsotu. Tur ir runa par uh, datu aizsardzību. Tālāk 75 līdz 83 šie ir identiski grozījumi no Francijas delegācijas, arī citi kolēģi ir pie tiem strādājuši. Te ir runāts par pirmo punktu priekšlikumos atzinīgi vērtē komisijas iniciatīvu uzlabot atvasināto finanšu instrumentu, jo īpaši ārpus biržas atvasināto finanšu instrumentu regulējumu un atbalstu prasību standartizēt līgumus, izveidot vienotu darījumu. Tie ir tādi vispārīgi noteikumi, un to visu ir iespējams apkopot. Un eh, mēs varētu piedāvāt kompromisu grozījumu, kas neatiecas uz redakcionālām izmaiņām. Tālāk viens. Uh, 83, 84 ir identiski grozījumi, izņemot 84. Ola Šmita uh, grozījumu. Tātad 83 un 85 ir identiski, bet 84 atkal vairāk sasauc ar 87. 88. līdz 99. Te ir runa par otro priekšlikumu proti, ka visiem standartizētiem atvasinātiem finanšu instrumentiem obligāti ir jāievieš neatkarīgi norēķina sistēmas starp finanšu iestādēm, lai labāk novērtētu darījumu partneru kredītu risku. Ir eh, š, vairāk priekšlikumu tos iesniedz Guzēkungs, Bereses kundze, Šmits, eh, Domeniči, Gulāras kundze, Svinbērnas kundze, Kanfēna kungs, Klīnca kungs, kā arī Bolzas kundze. Un tie ir grozījumi, ko es apkopošu kompromisu grozījumā numur 9. Simtais grozījums iesniedz Otmārs Kāras. Nu, es īsti to nesapratu. Es domāju, ka šeit balsojuma sarakstā parādīsies mīnus zīme, bet vēl neesmu apspiedies ar Karas kungu. 101. grozījums iesniedzis Valfs Klints. Nu, tur var likt plusa zīmi, jo viņš ļoti skaidri un gaiši visu ir pateicis, ka ir jāveic eh, labāk pāredzamība ārpus biržas atvesināto instrumentu tirdzniecības jomā 102. karas grozījums arī šeit man nav tāda laba pārskata, ko viņš īsti ir gribējis pateikt. Trešais punkts. nepieciešams, lai turpmāk atvesināto finanšu instrumentu cenas labāk atspoguļot risku un lai turpmākās tirgus infrastruktūras izmaksas sektu tirgus dalībnieki, nevis nodokļu maksātāji. Šī norāde uz nodokļu maksātājiem, mēs to varētu aplūkot kā tādu ideoloģiska rakstura norādi, bet man grozījums šķiet piemērots, lai to varētu iekļaut kompromisu grozījumos. Tomas Manna un Ferber, kā arī Svinbērns piedāvātos grozījumus mēs varētu pārņemt. Klinca kungs vēlas svītrot ceturto punktu es būtu pret šādu pieeju un es varētu izstrādāt kompromisu grozījumu 10, kas iekļautu grozījumus no 108 līdz 115. Bolza, Langens, Bols ir izstrādājuši šos grozījumus Gozē, Domēniči, Olešmeits un Fejokungs. Visus šos grozījumus ir iespējams apkopot. Te ir rakstīts, ka ir jānošķir finanšu instrumenti, kas paredzētu uzņēmumu nodrošināšanai no uh, finanšu tirgus atrasinātajiem instrumentiem. Es domāju, ka nav nekādu argumentu, kas sagādātu problēmas veikt šādu šķirtni. Un mēs, protams, varētu arī uh, runāt par augstākām pašu kapitāla prasībām, bet par to vēl ir jāapspriežas. Un komisijai, ja tā izteiks šādu priekšlikumu, E, vajadzētu skaidru un gaišu pateikt, ko viņi domā. Mēs uzskatām, ka tas ir jāsaskaņo arī ar Bāzela divi direktīvas īstenošanu, ja nebūs nekādu sistēmisko risku. Tas būtu kompromis grozījums numur 10. 116. grozījums. Domeniči un Bulmans to ir izstrādājuši kopīgi. Es varu balsot par šo grozījumu, te ir runāts par finanšu instrumentu apjoma samazināšanu, garantējot caurskatāmību, garantējot konkrētas normas un mazināt integritātes apdraudējums tirgū. Tas pats attiec uz 117. grozījumu, bet tur pretī 118. grozījums, ko arī ir izveidojuši abi minētie kungi. Uh, runā par komitoloģiju, proti brīdina par nepieredzējušu ieguldītāju pieeju atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecībai un aicina uzraucīt šādu praksi. Es domāju, ka tas nav tāds īstenojams likumdošanas priekšlikums. Es uh, gribētu balsot pret šo grozījumu. Nu, tā ir rezolūcija, bet ne jau visas muļķības vajadzētu mums iekļaut vienā rezolūcijā. Tālāk 119. punkts. Galāra kundze ir izstrādājusi šo grozījumu. Jā, beidzot esmu to saņēmis. Man šķiet, tas ir pārāk tālajuši īpaši teksta otrajā daļā. Tā tad um, ir jā, piekļūst informācijai, ir uh, jāapmeklē iestādes uz vietas, savukārt ESMEBA un ESRB būtu jāiegūst viss nepieciešamā informācija. Šīs prasības man šķiet pārāk striktas, tā tad ir jāgarantē caurskatāmība, bet nevajadzētu izveidot kaut kādu jaunu kontrolas aparātu, kas noteikti rezultētos kaut kādā aģentūrā tālāk 120, 121, 122, 123 klīns, kāras Svinburna Bolza. Uh, Visus šos vērtēju atzinīgi. 124. Ola Šmits. Sastais punkts, un šeit es runāju par 11. kompromisu grozījumu, kurā iekļaušu Domeničī, Kāras, Šmīta, Gazēs, Svinbērnas grozījumus. Un šajos grozījumos daļēji uh, Eh, ir paredzēts tikai tādas redakcionāls dabas izmaiņas, es izstrādāšu kompromisu, un tas, protams, visu balsojumu sarakstu padarīs pāredzamāku un skaidrāku. Tālāk 130, 131, arī šos grozījumus var atbalstīt. Tiek runāts par paziņošanas eh, saistībām, kas ir jāpilda mieskaita starpnieku iestādēm un reģistriem. Es Tāpat arī ir eh, jānodrošina reģistru pieejamība un es nesaprotu, kādēļ eh, ārvalstu valūtas līgumiem šeit ir jābūt iekļautiem un kādēļ, eh, piemēram, informācija par tiem ir jāpiedāvā visās mīļieskait iestādēs. Tas man nebija pilnīgi saprotams. 132, 133, 134 līdz pat 137. Tie visi tiks apkopoti 12. kompromisa grozījumā. Šeit ir runāts par Eiropas vērtspapīra komiteju ESMU, par mieskaita iestāžu certifikāciju, par um, iestādēm no trešajām valstīm. Un šeit ir noteikts viss tas. Uh, ko es jautāju, man netika sniegts pietiekam laba atbilde, proti Balca kungs teica, ka CP, CCP ir jābūt bankas licencei un tā varētu garantēt piekļuvi līdzekļiem un arī līdzekļu integritāti. Uh, Un, protams, kapitāla prasības bankām ir atšķirīgs no kapitāla prasībām ieskaits starpnieku iestādēm, bet eh, es eh, varētu šos grozījumus, eh, tad, kad būs veikt precizējumi, iekļaut 12. kompromisa grozījumā 138. par centrālās bankas līdzekļiem, balsošu par 139. 140. Šie grozījumi man nav īsti saprotami, iesniedz Vortman Kalskundze un Burkhards Balts. Es vēlētos balsot pret šiem grozījumiem. Tālāk, te ir runāts par pašu kapitāla prasībām, kas ir jāpiemēro attiecībā uz kapitālu, un eh, šādas prasības jau ir tikušas izteikts, mums nevajadzētu neko papildus vēl piemetināt, bet varbūt, ka to var iekļaut kompromisā. Tālāk, astotais punkts, tie ir eh, Bolzas, eh, Skinnera, Svinbērnas karasa grozījumi, tie tiks iekļaut 13. kompromisā, man nācās mainīt savu viedokli. E, ziņojumu projektā es rakstīju, ka riska pārvaldība sistēmas nedrīkst konkurēt cita ar citu, bet e, šo savu viedokli esmu gatavs mainīt. Es e, tagad rakstu, ka CCP nav jābūt uh, E, pilnām, simtprocentīgām noteicējām attiecībā uz risku pārvaldību. Protams, tām ir jātiek iekļautām riska pārvaldības analīzē, bet ir e, jābūt arī konkrētiem noteikumiem attiecībā uz šo iestāžu darbību un uz to direktoru uzdevumiem. Tas viss tiks iekļauts 13. grozījumā, tātad 13. E, kompromisa grozījumā. Uh, Un 144. 149. viss, kas attiec uz 8. punktu, var tikt iekļauts šajā eh, kompromisa grozījumā, bet eh, manis paša grozījums tomēr bija pārāk ierobežojošs. 150. Šarona Balz iesniegusi par tehniskajiem standartiem attiecībā uz rezervi apro, aprēķināšanu informācijas apmaiņas protokoliem. Arī to es varu atbalstīt. 151 par uh, uzraudzību, ko veids ESMA, ņemot vērā neatkarīgus tirgus dalībniekus, kas uzņems risku. Es arī esmu tomēr mainījis savu viedokli, ņemot vērā to, ka iepazinos ar pietiekam daļrunīgiem faktiem, tādēļ vēlētos uh, šo grozījumu iekļaut kompromisu grozījumā numur 13. 152. skinērs arī plusazīme būs balsojums sarakstā un eh, grozījumu uz de, par devīto punktu par uh, viena, uh, vienīga Eiropas reģistra ieviešana attiecībā uz visiem darījumiem un pozīcijām, kas netiek īstenot ar biržas starpniecību un tiek pieprasīta regulēta uzraudzība Eiropas vērtspapīra komitejas vadībā. Ir uh, ļoti daudz grozījumu, kas atkal eh, šī četrotne, tātad četri franču deputāti no atšķirīgām politiskajām grupām. Jā, jāsaka, ka franču institūcijas ir veikušas patiešām labu lobby darbu. Nu jā, nu man te nedaudz ir jāmēģina jūs izklaidēt arī. Arī te mēs noteikti varēsim izstrādāt kompromisu, un eh, tas būs kompromiss grozījums numur 14. Ja, ist in Ordnung. Ist okay. Nu jā, tagad mēs beidzot varam vienoties, saka referents. Ļoti labi. Tagad 162 līdz 165, kas papildina 9. punktu. tad, kad tiek uh, tirgoti standartizēti atvasinātie finanšu instrumenti, ir jāiesaista centralizēts mieskaita darījuma starpnieku iestādes. Tie ir Bauzas kundzes un Skīnera kunga grozījumi. Es domāju, ka šie grozījumi ir savietojami ar piedāvāto formulējumu. Tālāk 168. grozījums par starptautiskajiem standartiem un tiek uzdots jautājums, vai Eiropā nevajadzētu garantēt uh, sadarbspēju starp dažādām ieskaitu starpnieku iestādēm. Klīnca kungs to ir pieprasījis. Šodien mēs dzirdējām no mūsu ekspertiem, ka tas tikai varētu dubultot pastāvošos riskus. Un no mieskaita starpnieku iestādēm un biržām esmu dzirdējis, ka pastāv zināms šaubas attiecībā uz uh, eh, sadarbu spēju, jo tad varētu rasties tādi riski, par kuru apjomu mēs vispār eh, vēl nevaram izstrādāt nekādas scenārijas. Tālāk 171. 172. esmu izstrādājis pats šos grozījumus. Tie tiks izstrādāt 11, tie attiec uz 11. punktu un Par 12. punktu ir ļoti daudz grozījumu, vesela virkne no 173 līdz 181, izņemot gan fēna grozījumu, tas man arī ir pārāk plašs tomēr pārējos es vēlētos iekļaut um, kompromisu grozījumā. Es saprotu, ka Kanfēna kungs nu nav pilnīgā eiforijā par to, bet visus grozījumus es nevaru iekļaut kompromisos. Tālāk 12a, 12b, Domeniči, Bulmans vērtēja pozitīvi. Un es šeit veicu tādas nelielas izmaiņas bet jums ir eh, pēc tam jālēm, vai tas ir atbilstoši 184 līdz 190 tiks iekļaut 16. grozījumā. Tie attiecas uz 13. punktu, un šeit visi ir vienas prātis. Ir uh, tādi lielāki grozījumi, kas nav tikai redakcionālas dabas, un es varēšu izstrādāt uh, kompromisu. 191. ko iesniedzis Ola Šmits, arī to es vērtēju labvēlīgi. Te ir runāts, ka jāpro, eh, jāprobežojas uz tādiem uh, Eh, atvasinātiem instrumentiem, kas var radīt eh, eh, sistēmisku risku 192, tas, tas pats 193 vērtēja pozitīvi, 194 Keja Svinbērna un tad 195 līdz 200. Äh, die sich zum Teil widersprechen zu Punkt 14. Äh, hier. Un äh, šie punkti ir, tie attiec uz 14. paragrāfu un Es vēlētos šeit saglabāt sākotnējo tekstu un noraidīt iesniegtos grozījumus. 199. Berešs kundzes grozījums to varētu kā papildinājumu iestrādāt 14. punktā. Tieši tas pats attiecas uz 200. grozījumu, ko iesniedz Solis Šmits. Kompromis grozījums 16. no 201. līdz 7. tas attiec uz 15. punktu. Šeit tā tad mēs runājam par KMD un to, ka tie var kaitēt ekonomikai. Mēs par to ļoti daudz runājam un septiņi kolēģi ir iesnieguši grozījumus. Mēs tos visus varētu savilkt vienā grozījumā 208. Tas jau ir cits jautājums. Šeit mēs runājam par tirgus koncentrāciju. Mēs zinām, ka 8% no visiem KMD eh, instrumentiem eh, emitē sešas lielākās kompānijas. Eh, JP Morgan ir viena no lielākajām, Deutsche Bank ir ceturtais lielākais. Eh, protams, ka ir arī citas eh, kompānijas, kas darbojas tirgu. Vai mums kaut kas būtu jādara ar tirgus koncentrācijas līmeņiem? Es domāju, šajā priešlikumā nav īstā vieta, kur to darīt, un tāpēc es Makārtīs kundzes grozījumu gribētu norādīt. Beres kundzes grozījums 2209, eh, Beres kundze vēlas uzsvērt Eiropas dimensiju, kādēm, un atkal eh, šeit ir vēl deputāti Domanīčī, Bulmans un Čāran Bolza, kas arī atbalst šādu pieeju. Un eh, faktiski mūsu priekšsēdētāji norāda, ka uh, aizsardzību var apmaksāt tikai uzrādot dokumentus un pierādot pakārtoto parādzīmu pakļautību riskam un tikt ierobežot līdz šāda riska apmēram. E, Tālāk e, arī finanšu ministriem šeit ir savs vārds sākāms, tas nav pretrunā ar likumu un tas ir jautājums, kas ir jārisina, taču pašlaik mēs runājam par valsts parādiem Eirozonā Un uh, faktiski šis ir tāds pretrunīgs jautājums. Es nedomāju, ka mēs to esam pietiekami izdiskutējuši. Dominičiem Bulmons to ir formulējuši savādāk. Un tas ir uh, gluži pretēji iepriekš teiktajam. Tā tad mums ir jāizvēlas kāds no šiem ceļiem Es gribētu Bulman kungu atbalstīt, es, protams, atvainojos priekšsēdētāju, ka neieņem viņas pozīciju. Tas pats attiec uz pārējiem grozījumiem, kas attiecas uz griestu noteikšanu, uz valsts pasūtījumiem un valsts pasūtījumu līgumiem, kas ir skatāmi biržās pilnīgā atklātībā. Uh, Man ir arī bāžas par nākamo uh, eh, Dominiči kunga uh, grozījumu uh, par griestu noteikšanu. Šeit ir arī mans grozījums un Šārona Bolza ir iesniegusi grozījums, arī Kofā kungs bet es nedomāju, ka viņam ar 216 ir īsti labi veicies. Viņš prasa komisijai veikt izmaksu un labumu analīzi attiecībā uz kredītsaistību mīmaiņas darījumu attīstību pēdējos desmit gados. Tas nav efektīvi un rezultāts. Ne... Un es domāju, ka šeit komisija ir jārisina šis. Es domāju, ka komisija nevar uzstiept šādu uzdevumu. 218. Bulmens Dominīčī. Ko tad īsti aptver šī regula? Tātad visi augsta riska atvisinātie finanšu instrumenti, tā šeit ir teikts grozīmā. Vai tie būs visi, ieskaitot korporatīvos? Nu, jāsaka, dažādos grozījumos šeit šī attieksme ir atšķirīga pret šo jautājumu. Kompromis grozījums 18 ietver priekšlikums, kur iesnikuši Vals Klins, Dominiči, Bēreša, Bulmens, Gozes un citi. Es domāju, ka tos visus var iekļaut tā ir šī atšķirība starp finanšu un nefinanšu institūcijām. Es domāju, ka kompromisa grozīmā 8, numur 18, faktiski viss tas arī tiks iestrādāts. Un visbeidzot, mums ir arī papildus priekšlikumi iekļaut 17. punktu, paplašināt to, iekļaujot citus eh, produktus. Tur ir eh, priešlikumi no Gozes kunga, Bulman kunga, Plākundzes, Berešas kundzes. Un visumā es pozitīvi vērtēju šos priekšlikumus. Nu, mēs gan arī esam nonākuši pie beigām. Mums ir daži papildus punkti. Es arī 226. gribētu vērtēt pozitīvu perspektīvu, nē, tas būtu 236. grozījums, Ferberskundas grozījums tālāk mums ir vēl daži līdzīgi grozījumi, 17. Tas pats arī uz 18. attiecas. Tātad veicināt koordināciju nacionālajā globālajā līmenī, un šeit ir vajadzīga regula Eiropas līmenī. Nu, un par to runā Šārona Polza, Domenīčī, Pulmans, Kozes un Kofa. 249. Gulākuns grozījums aicina komisijas Eiropas un ārpus Eiropas regulātoriem nodrošināt savstarpēji Piekļuvumi ieskait iestāšana reģistrs, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā un apstās datiem. Tātad eh, šo te savstarpējo pieeju datiem. Mm, tas eh, faktiski ir jau saskaņā ar direktīvu, piemēram, ASV eh, ja mēs, piemēram, dosim pieeja mūsu datiem uh, ASV mieskaits starpnieku iestādēm, tad uh, arī otrādi vajadzēs nodrošināt šo te pieeja datiem. Un visbeidzot, Glākundze uzsver to, ka ir svarīgi novērtēt likumdošanas efektivitāti, apspriežoties ar visiem tirgus dalībniekiem un regulējuši dokumentu pieņemšanai, tādi ir nepieciešami. Tālāk. Izēvielu lauksaimniecības produktu tirzniecība. Tātad arī tas viss ir jādara atbilstīgi. Es esmu pieminējis virkni konkrētu grozījumu. Mēs centīsimies ņemt vērā kolēģu ieteikumus un vēlmes, un es centīšos tos adekvāti atspoguļot kompromisu priekšlikumos. Mēs eh, tātad eh, nedēļas nogalē eh, visu to apkoposim un izsūtīsim jums materiālus. Paldies! Es domāju, ka tas tiešām palīdzēja ēnu referentiem. Es esmu viena no tiem. Uh, Man šeit ir tāds īs sārakstiņš ar tiem, kas grib izteikties, bet man šeit nav ēnu referenta Dominičī. Kungs vēlties izteikties. Jā, vēlējos piebilst, ka tad, kad mēs redzēsim kompromisu grozījums, tad mēs arī varēsim detalizētāk diskutēt par šiem jautājumiem, gan ar ēnu referentiem, gan ar galveno referentu. Jā. Ja es kā Aldēna referenti izteikšos. Jūs minējāt virkni grozījums, un par dažiem jūs nebijāt īpaši pārliecināti. Piemēram, 131, 131 eh, grozījums. Eh, Tā tad eh, par norēķiniem pirms mīja skaita, kas faktiski notiek vienlaicīgi te ir runa par īstermiņā ārvalstu valūtas līgumiem. Un mēs varbūt to varam tā skaidri pateikt, lai tur nebūtu galīgas muļķības. 186. Šeit ir runa par kapitāla prasību direktīvā četri izteiktajām prasībām, tātad ar saskaņojumu ar šo direktīvu Tā tad, ja mēs izvēli, izvēlamies um, apusēju uh, nodrošinājumu ķīles noteikšanu, tad kādas ir šīs kapitāla prasības? Tālāk eh, runājot par KMD, mm, ja jums ir noteiktas intereses kādā valstī, tad šis jautājums var izrādīties ārkārtīgi uh, būtisks. Un es šeit domāju tikai par likumīgām interesēm. Es nemaz nerunāju par gadījumiem, kad šīs intereses ir nelikumīgas. Uh, kompānijām ir intereses, piemēram, uh, visus savus brīvdienas organizēt Grieķijā. Uh, bet varbūt tās vēlas sevi kaut kādā veidā pasargāt no dažādiem riskiem. Uh, un viņi var veikt kādus darījumus, kas būtībā būs KDM, bet viņi it kā mēģinās to noslēpt aiz kādiem uh, citiem nosaukumiem. Tālāk ar uh, 237. grozījums eh, izmešu atļaujas. Daudz cilvēku prasa, kas tas tāds vispār ir, bet tā ir tēma, par ko daudz vairāk runā vidas komitejā, taču arī šeit tā ir būtiska, lai mēs šeit varētu teikt savu vārdu, lai mēs varētu iegrožot šo te tirgu un pārskatīt to, uh, Vai vēl kāds ēna referents vēlas izteikties? Paskāli, jūs manā sarakstā esat ēna referents, kaut gan jūs apgalvojat, ka ne. Nu, laikam sekretariāts ir pieļāvis kļūdu. Paskāli, tomēr varbūt, ka tu vēlies izteikties. Nē, negribu. Nē, tomēr izteikšos. Es vēlējos norādīt, ka vairumā gadījumu, kad tika iesniegti šie te franču grozījumu, kas nāca no dažādām partijām, bet ir ļoti līdzīgi, manējie tur nemaz nebija, un viņi nemaz nebija līdzīgi pārējiem. Un es nedomāju, ka vajag tā ar pirkstu rādīt uz visām franču grupām, bet uh, Mums tiešām jāpiekrīt Dominīčī kungam, ka jāpagaida kompromisa grozījumi, nu nav jau jēgas tagad par tiem runāt. Langen kungs. Paldies, priekšsādātais kundze. Tas, ka mēs nevarējām izdiskutēt, bija saistīts ar to, ka bija lieldienu brīvdienas, mums vajadzēja 15 dienas, lai pārtūkot grozījumus. Es neesmu atbildīgs par lieldienu brīvībām. Ļoti žēl. Um, Well, we, we, we, we're all struggling with the work. Jā, nu, protams, eh, mēs visi cīnāmies ar darba slodzi. Jā, saprot, ka šeit ir ļoti daudz eh, darba ieguldīts, un es tiešām gribu redzēt eh, jau galīgo formulējumu, bet domājot par to, kas tika runāts šodien, varbūt ir kāds punkts, kas būtu jāmin kur ir runa par finanšu spēlētājiem, kuriem iespējams ir jānosaka kaut kādi mērķi atsevišķām vērtspapīru, atsevišķām aktīvu grupām. īpaši tām grupām, eh, kur ir jauni eh, produkti, kuri faktiski 95% šo produktu jau tiek pakļauti mieskaitam. Paldies. Fērperkungs. Paldies! Man lūdza paskaidrot uh, eh, 37. grozījumu. Man gan šķita, ka tas ir pašsaprotams. Es domāju, ka referenta intuīcija bija pareiza, jo viņš eh, pielika plus zīmīti 37. grozījumam un citam grozījumam viņš pielika mīnus zīmi, jo šie abi bija pretrunīgi. Mums jāsaprot, kur notiek eh, šie reālie darījumi un Mums nevajadzētu šeit varbūt izmantot atšķirīgus spēles noteikumus attiecībā uz atvasinātajiem finanšu instrumentiem. Tas bija īsts paskaidrojums. Es patiešām būtu priecīgs, ja mēs uh, varētu, piemēram, uzrakstīt paskaidrojumus saviem grozījumiem. Un uh, pēc tam eh, šādus paskaidrojumus varētu izlasīt kopīgā grozījuma sarakstā, bet eh, mans birojs nu nav visai sajūsmināts par to. Eh, nošķiršana no MIFID institūcijām un tām institūcijām, kas nav saistāms ar MIFID, nu, tas ir visai skaidri, un es nezinu, kāda tad varētu būt definīcija, kas ir banka un kas nav banka. Uh, un uh, ir bankas pakļaus MIFID noteikumiem, citas institūcijas varbūt nē, nu es domāju, tas ir uh, ļoti labi, kā piemēram Lerners Langans atspoguļos savu intuīciju arī balsojuma sarakstā lūdzu. Werners, priekšsēdētājs kundze, Langena kungs, jūs varat izteikties uh, beigās, bet uh, es vēlējos uh, Ferberkungam atbildēt. Ja ir iniciatīvas ziņojumi, tad šeit nav paskaidrojumi. Mēs eh, tikai eh, veicām paskaidrojumus attiecībā uz likumdošanas priekšlikumiem. Labi. Jā, paldies. Thank you, Madam Chair. I think you... Uh, paldies, priekšsēdētāji. Es gribu izteikt savu cieņu un abrīnu Langēna kungam. Jūs tiešām veic lielu darbu, viss ļoti aizņemts. Vai jums bija arī pašam kādas lieldienas un brīvdienas? Šķiet, ka viss faktiski šeit ir minēts, bet es gribēju minēt 200. grozījumu, jo jūs te gribētu aizliegt noteikts instrumentus, izsverot katru individuālu gadījumu atsevišķi. Bet, ja mēs paklausītos, es dzirdēju, ko teica speciālisti. Tātad jūs esat par šo te uh, slēgšanu vai aizliekšanu. Es to gribētu tomēr neiekļaut. Žvekungs būtībā atbildēja šo jautājumu. Viņš sacīja, ka viņš nedomā, ka tas būtu liederīgs instruments. Un zinot, eh, ko domā Francijas valdība, un ņemot vērā to, ko viņš sacīja, viņš būtībā ir jūsu pusē, tāpēc šī gadījumā vajadzētu viņus uzklausīt. Tas nav instruments, kas palīdzēs. Tātad 200. grozījums. Tātad jūs esat pār savu 200. grozījumu, vai ne tā? Būtībā tas ir ļoti vienkārši. Jūs gribat, lai pastāvētu šīs aizlieguma iespējas vai nē? Tā tad bija aizliegums starp KMD aizliegumu un brīdinājumu. Ole Šmit grib brīdinājums konkrētos apstākļos un citi vēl šos KMD aizliegt. Tā tad jābūt ir skaidrībai. Für alle Dinge, die hier uh, beschlossen werden. Mums ir nepieciešams vairākums äh, par visiem lēmumiem. Ja mēs vēlamies rast risinājumu, ir nepieciešams vairākums. Ļoti vienkārši, kolēģi. Um, well, Ole, Ole Schmidt was, I think, the... Olšmits šķiet bija pēdējais, kas pieteicās, eh, neviens vairāk negaida. Lāngenkungs. Mums vairs nav neviens, kas vēlas izteikties, ja vēlties varbūt noslēgt, noslēgt debatas ar kādu komentāru. Lieliski es esmu pateicīgs visiem, eh, kas izteicās un ceru, ka priekšēdātais kundze tagad beigs sanāksmi good. It's good that we have five minutes before right. the meeting. Sorry. Yes, th th th thank you very much. And, and uh, as, as is in... Liels paldies, saka priekšsēdētāja. Nu, ko? Tad mēs esam saruna risināšanas uh, procesā par uh, pēdējo balsošanas dienu. Sēde ar šo tiek beigta. Koordinātoru sanāksme šeit risināsies 16.30 šajā pašā tāpā. Paldies!